Dārgie kolēģi, sāksim mūsu komitejas sanāksmi. Do... Darbkārtības projekts, eh, vai mēs varam to pieņemt? Ja neviens neiebilst, tad tas ir pieņemts. 22. un 23. marta sanāksmes protokols var tikt apstiprināts, ja nekādam iebildumu nav. Iebildumu nav. Un varam turpināt mūsu sanāksmi ar to godu uzņemt pie mums komisāras kundzi, Bulčas kundzi, kura izteiksies par komisijas darba programmu 2018. gadam, saka priekšsādātājs kundze. Uh, Un eh, patiešām liels prieks sveikt jūs šeit, man blakus, jo mēs regulāri strādājam kopā un ir patiesa prieks eh, uzņemt jūs šeit transporta komitejā. Uh, jo mēs eh, strādājam struktūrātā dialoga ietvaros, uh, uzturot uh, sakars starp abām mūsu institūcijām. Un tā ir pirmā reize šogad, kad mums ir tas prieks uh, sveikt jūs mūsu vidū. Šī struktūrātā dialoga mērķis ir veidot to konstruktīvi un pēc iespējas labāk plānot mūsu darbu nākamajam gadam. Un tāpēc, komisārs Kundze, uh, Mēs to tiešām augstu vērtētu, ja jūs mums izskaidrotu komisijas eh, darba programmu 2018. gadam transporta jomā, protams. Tātad šo debašu mērķis arī ir analizēt eh, sasniegto līdz šim īstenojot eh, komisijas darba programmu 2017. gadā mēs vienmēr domājam par nākotni, bet dažkārt piebilstam to, piemirstam to, kas tad ir sasniegts. Ir jāatzīst, ka vēl ir um, jāpaveic darbs, lai tuvotos mūsu mērķiem transporta politikas jomā. Šajā komitejā mums visiem ir vienots mērķis uh, panākt transportu, kas būtu drošs, efektīvs un pieejams. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, uh, lai šāds transports būtu Eiropas pilsoņiem uh, viņu dzīvē un lai attīstītu eh, iekšējo tirgu un eh, arī eh, jānodrošina labāka globālā savienojamība. Jā, nodarbinātības jautājums ir tiešām patiesi svarīgs jautājums. Tas būs uh, prioritārs, darbvietas jāsaglabā, jārada no jauna, un arī vides jautājumi ir ļoti svarīgi. Šobrīd mēs runājam par uh, Eh, klimata sasilšanu un vīda arī Eiropas mērogā ir jāaizsargā. Komisārs Kundze, jums vārds uz desmit minūtēm, lai jūs varētu sniegt prezentāciju, pēc tam būs debates, uzstāsies transporta komitejas deputāti un esam nedaudz mainījuši metodu. Tas nozīmē, ka pēc eh, komisārs eh, Kundzes izteikšanās uh, Eh, jeb uzrunas. Koordinatoriem būs piecas eh, minūtes tādai ping-pong diskusijai, dinamiskai diskusijai, un eh, piecas minūtes es ierobežošu šo laiku. Tātad tā būs diskusija starp koordinatoriem un Bulčas kundzi. Būs jautājumi un atbildes. Un pēc tam turpināsim uzklausot nākamos runātājus, lai dotu iespēju izteikties citiem komitejas deputātiem trīs minūtes. Katrā ziņā Bulčus kundze man jums jāsaka, ka abās uh, institūcijās uh, šajā jomā uh, ir divas sievietes, un mēs ļoti patīkam sadarbojamies šajā prioritārajā jomā. Uh, un ļoti enerģiski un apņēmīgi strādājam, un uh, man ir liels prieks jūs uzņemt mūsu komitejā. Liels paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. Merci beaucoup! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgā Karima, godātie uh, vicepriekšsēdētāji, godātie Trantkomitejas deputāti, dāmas un kungi. Šķiet, ka ir arī viesi pie mums šodien. Man ir liels prieks šodien atkal ierasties parlamentā un ir eh, divas ļoti svarīgas daļas manā runā šodien. Pirmkārt, es gribu jums sniegt pārskatu par to, kā tiek īstenota Eiropas komisijas darba programma 2017. gadām, un otrkārt eh, gribētu paraudzīties arī nākotnē un prezentēt to, kādu darbu mēs eh, plānojam veikt 2018. gadā. Tātad ļoti daudz uh, ir jāsaka, tāpēc uzreiz ķeršos klāt saturā. Pirmkārt, mobilitātes pakotne. Uh, Galvenais sasniegums 2017. gadā būs mobilitātes pakotne. Mums būs iespēja apspriest šo jautājumu nākamajā plenārsēdē. Un es arī ieradīšos prezentēt komisijas priekšlikuma detaļas jūsu komitejā 19. jūnijā. Tāpēc šodien es e, tikai īsi ieskicēšu to, cik tālu šobrīd esam tikuši. Sākotnēji tā bija tāda neliela pakotne, to sauca par ceļu pakotne, un tagad tur ir pievienojušies daudzi jauni elementi. Tas atspoguļo komisijas centienus uh, savienot šos jautājumus, un es gribu transporta jomā redzēt pilnībā integrētas transporta sistēmas. Mobilitātes pakotne uh, aptvers visas ceļu iniciatīvas, bet arī CO2 standartus uh, smagām automašīnām. Pirmie septiņi priekšlikumi būs gatavi pieņemšanai pēc četrām nedēļām 31. maijā. Un otrais priekšlikumu apjo, kopums tiks piedāvāts gada beigās. Es domāju, ka mobilitātes pakotne jums šķitīs pietiekami līdzsvarota ar uh, spēcīgu uzsvaru sociāliem, vides, digitāliem un uh, tirgus, uh, eh, iekšē tirgus elementiem, kas samazina birokrātiju, kas ir mūsu pirmais mērķis un stiprinās uh, noteikumu ieviešanu. Tas ir uh, lielā mērā saskaņā ar rezolūcijas projektu, par kuru pirms dažām nedēļām balsoja jūsu komiteja šajā jomā. Bet šeit man ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Lūdzu, izdariet spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās arī atbalst šos jautājumus un ļoti atvērti diskutē par šiem jautājumiem, un pēc tam, protams, ievieš to, par ko ir panākt vienošanās. Kā jūs visi zināt, šie priekšlikumi ir arī politiski ļoti nozīmīgi. Būs ļoti svarīgi, lai mēs varētu labi sadarboties, cieši sadarboties un tiešām censties pieņemt šo pakotni mana mandāta laikā, jo tas ir ļoti svarīgs elements, lai eh, nodrošinātu pienācīgu vienotā tirgus darbību. Es rēķinos ar jūsu atbalstu, ka šie priekšlikumi tiks skatīti prioritārā kārtībā, tātad lūdzu Eh, pielāgojieties laika grafikam, saskaņojiet savu komandu darbu, lai viss varētu tikt izdarīts eh, paredzētajos termiņos. Nākamais termi, eh, temats - ceļu drošība. Runājot par ceļiem, ro, ceļu drošība ir ļoti svarīgs aspekts. Um, valetā martā es prezentēju rezultātus un tur tiek piedāvāts uh, samazināt vēl par diviem procentiem uz ceļiem bojāgājušo skaitu. Un tas uh, varētu būt tāds pozitīvs atbalsts, bet vienmēr ir ļoti, ļoti grūti runāt par skaitļiem, bet dažkārt ir labi arī tos pieminēt. 25 500 cilvēku uh, Eh, zaudē eh, dzīvību uz Eiropas ceļiem eh, gada laikā, tas bija 2016. gadā, par 600 mazāk tie bija 2015. gadā un par 6000 mazāk nekā 2010. gadā. Vēl 135 tūkstoši cilvēki ir uh, nopietni uh, ievainoti gada laikā, vismaz uh, saskaņā ar pēdējiem skaitļiem, tas tā ir. Uh, Tātad 1. februārī mēs pieņēmām priekšlikumu grozīt direktīvu, kas nosaka apmācības prasības profesionāliem šoferiem. Tas veicinās augstākus ceļu drošības standartus profesionāliem šoferiem. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka 10% uh, uh, negadījumu izraisa smagās automašīnas un, uh, jā, patiešām tas ir prioritārs jautājums, un man ir prieks, ka pie tā jau varam strādāt un sniegt savu atbildes reakciju. Padome jau ir izskatījuši šo priekšlikumu pirmajā lasījumā ļoti konstruktīvā veidā un pozitīvā veidā, un mēs esam gatavi strādāt ar Eiropas parlamentu un referentu Lundgrēnu kungu un ēnu referentiem, lai pabeigtu šī svarīgā likumdošanas akta pieņemšanu. Esmu pārliecināta, ka Tran piešķirs vajadzīgo uzmanību ceļdrošībai. Nākamais temats - aviācija. 2017. gads joprojām. Aviācijas jomā Mēs gatavojam likumdošanas pakotni par gaisa savienojamību, kura uh, tiks palaist 7. jūnijā, tātad pavisam drīz šī pakotne eh, turpinās ieviest mūsu aviācijas stratēģiju, tur būs iekļauts vadlīnijas par uh, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu un arī uh, atbildību un kontroli, un arī likumdošanas priekšlikums tiks iesniegts uh, attiecībā uz eh, konkurences nodrošināšanu gaisa satiksmē. Šis likumdošanas priekšlikums eh, nāk eh, sekojot jūsu parlamenta prasībai sniegt Eiropas Savienībā efektīvu instrumentu, lai varētu rīkoties, tad, kad ir negodīga prakse no citām līdzsabiedrībām. Es eh, aicinu aktīvi un atklāti debatēt eh, šeit TRAN komitejā un arī izmantot jūsu ieteikmi nacionālā līmenī. Īsi par aviācijas drošību EASA. Aģentūra jaunā aviācijas drošības regula ir iespēja padarīt Eiropas aviācijas drošības sistēmu efektīvāku, uh, um, darbs pie šī dokumenta virzās uz priekšu, un es gribētu aicināt jūs iet vēl tālāk un nodrošināt to, ka šo likumdošanu var pieņemt pēc iespējas drīzāk. Šeit arī mēs runājām par uh, konkurenci un Eiropas līdzsabiedrību konkurētspēju, tātad lūdzu pievērsieties tiešām aktīvi šim jautājumam. 2017. gads dzelzceļa jautājumi. Tagad atgriežamies pie dzelzceļa, un šā gada un nākamā gada prioritāte ir pastāvošās likumdošanas ieviešana. Mani dienesti šobrīd bruģē ceļu, uh, lai varētu ieviest um, likumdošanas paketes dzelzceļa jautājumos pārskatīšanas direktīvu, šeit ir un pa ceturto uh, dzelzceļa paketi, lai pabeigtu likumdošanas ietvaru. Uh, un atvērtu tirku 2019. gadā. Te ir paredzēts, lai visi operatori varētu piekļūt tirgumu un ir jānodrošina arī līdzsvars starp sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Es zinu, ka šie jautājumi Trankomiteja ir svarīgi. Tagad par uh, dzelzceļa pasažieru tiesībām. Šis jautājums, to var apliecināt, ka komisija šeit plāno pieņemt savu priekšlikumu par eh, dzelzceļa pasažieru tiesībām pirms vasaras. Tik identificēts problēmas tagadējā regulā, jo īpaši attiecībā uz to, ka ir dažādi izņēmumi, nevienmērīga piemērošana un juridiskā neskaidrība, tāpēc komisija uh, ir plāno precizēt pastāvošos noteikums. Mūsu ideja ir tāda, ka ir labāk jādefinē uh, Eh, eh, biļetes, kas eh, var tikt lietotas visam braucienam, un ir jāpiesaist šeit arī citi likumdošanas akti, un viss jāprecizē. Runājot par jūrlietām, joprojām ir 2017. gads, kas ir jūrlietu gads, un mūsu dienas aktīvi konsultējas ar iesaistītajām pusēm attiecībā uz prioritātēm sektoriem, un viena no tādām būs šonedēļ arī diskutēsim par izaicinājumiem un jaunu likumdošanas ietvaru. Tas varētu novest pie jaunām likumdošanas iniciatīvām 2018. gadā, protams, ja mēs par tām vienosimies. Es par to nedaudz pateikšu vēlāk, bet šogad mēs eh, arī eh, veiksim darbu pie eh, ostu uzņemšanas direktīvas pārskatīšanas. Mēs arī uh, turpināsim darbu, pārskatot uh, jūrlietu transporta likumdošanu, izvērtējot uh, regulu attiecībā uz uh, operātoru atbildību par pasažieru pārvadāšanu un um, negadījumiem. Refit tiks pārskatīts un arī tiks uh, pārbaudītas karogu valstu atbildība uh, um, kontroli ostās un krasta apsardz un attiecīgās prasības. Tagad par uh, pasažieru kuģu drošības dokumentiem un ziņojumiem, ko jūs pieņēmāt aprīlī uh, pēc uh, kompromisa rašanas par ļoti delikātiem jautājumiem. Tagad komisija labprāt sadarbosies ar padomi un parlamentu, lai uzsāktu trialoga sarunas pavisam drīz. Uh, dekarbonizācija par šo jautājumu transports uh, uh, ies plašumā, lai apmierinātu pieprasījumu, bet mums tas ir jādara arī ilgtspējīgi. Mums ir vajadzīgs energoefektīvs, dekarbonizēts transporta sektors. Komisijas zemu emisiju mobilitātes stratēģija tika palaista pagājušajā gadu un tiks šogad ieviest ar dažādiem jauniem pasākumiem. Otrakārt, uh, Direktīva par alternatīvajām degvielām dos uh, lielākas iespējas nozars pārstāvjiem un patērētājiem. Es aicinu dalību valstis ieviest šo likumdošanu, un šā gada beigās, kā mobilitātes pakotnes ietveros, komisija ieskicēs, kā atbalstīt uh, elektriskos transporta līdzekļus un tiks pārskatīt arī tīro uh, um, transporta līdzekļu valsts iepirkuma un direktīva. Un visbeidzot, uh, kombinētā transporta priekšlikums tiks uh, piedāvāts, lai uh, nodrošinātu uh, transporta uh, līdzekļu māju. Man teica, ka uh, man ir 15 minūtes, bet varu arī tagad beigt. Turpiniet. Labi, paldies! transportā finansējums ir ļoti svarīgs, un tāpēc eh, investīcijas infrastruktūrā ir viena no prezidenta Junkara politiskajām prioritātēm. Bija plānots, ka komisija sagatavo savu priekšlikumu nākamajai daudzgad finanšu schēmai un prezentēs to 2017. gadā. Varētu būt tā, ka detalizētais priekšlikums tiks pabeigts tikai 2018. gada sākumā. Nākamais lielais uh, Uh, posms būs uh, komisijas orientācijas debates par Eiropas Savienības finansēm pēc Baltās grāmatas, un tas notiek 28. jūnijā. Tas būs svarīgi uzsvērt un uh, Uh, to, cik uh, Eiropas Savienošanas instruments līdz tiem ir labi darbojies. 37,6 miljārdi eiro kopīgo investīciju tika mobilizēts ar 20 miljārdiem grantu, veicinot uh, Eiropas izaugsmu un darbvietu radīšanu. Mēs ar prieku turpināsim strādāt šajā jautā, jautājumā, bet mēs lēšam, ka ir vajadzīgi 740 miljārdi eiro, lai izbūvētu TNT eh, kodola tīklu. Un, protams, mēs nevaram vien paši to finansēt, un tāpēc būs jāpiesaista ar FSI starpniecību privātais kapitāls. Un šobrīd 36 operācijas, kas piesaist kopumā 15 miljārdus, eh, jau ir sasniegts. Tās ir tās kopīgās investīcijas. Tas ir labs iedrošinājums mūsu tālākajam darbam. Uzbeidzot par uh, finansējumu, tika. Uh, uzsākta jauna CEF uh, blending izsole, uh, un uh, tas ir, lai piesaistītu vēl papildus finansējumu. Nu, tagad par 2018. gada programmu. Liels uzsvers tiks liekts uz multimodālo transportu Eh, skaidrs eh, ir tas, ka tas būs 18. Eh, gada prioritāte, ir jāintegrē visi transporta veidi Eiropas transporta sistēmā. Mēs prezentēsim virkni jūrlietu jautājumu, tiks pārskatīta jūrlietu transporta likumdošana, kā jau teicu, gada beigās, un uh, būs arī. Uh, pārskatīšana attiecībā uz ziņošanas formalitātēm. Uh, citi eh, jūrniecības jautājums kārs eh, karogu valstis un ostu valstis, eh, kuģu satiksmes monitoringu un arī apmācību. Šīs iniciatīvas tiek gatavotas priekšādātā Junkera refit labāks likumdošanas iniciatīvas ietveros. Mēs arī strādāsim pie uh, siltumnīca efekta grāzu emisiju samazināšanas. Uh, starptautiskā jūras organizācija piedāvās uh, savu stratēģiju 2018. gada pavasarī. Pēc Maltas uh, ceļu drošības konferences komisijas dienas sāk strādāt pie jauna uh, ceļu drošības uh, ietvara, un noslēgumā ļaujiet man vēl uzsvērt, ka uh, Šī ir ļoti aktīva darba kārtība, kas mūs gaida 2017. un 2018. gadā, bet tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, un es ceru, ka tajos atpazīstat arī savas iniciatīvas, arī manas teiktajā, un es ar priekšu turpināšu konstruktīvi ar jums sadarboties, lai um, strādātu pie Eiropas vienotā tirgus un vienotās uh, transporta sistēmas Eiropā. Paldies! Madame la, la Lielas paldies, komisāras kundze. Nezaudējot laiku, mēs uzsāksim diskusijas. Ceru, ka jūs labi sapratāt metodiku. Katram ir piecas minūtes. Pēc piecām minūtēm es izslēgšu mikrofonu. Esiet brīdināti. Tātad, jo īsāk būs jūsu jautājumi, jo vairāk laika komisāras kundze būs atbildēm. Sāksim. Vim Vandi Kamp. Priekšsēdētājs kundze. Paldies. Komisārs Kons. Liels gods uh, būt uh, pirmajam šīs jaunās uh, ping-pong spēles dalībniekam. Pirmais jautājums - mobilitātes pakotne. Vai, to, vai tā tiks finalizēta saulaicīgi, jo mēs to gaidām nu jau kādu laiku? Uh, Un uh, vie, visas iestādes viena otru sauc uh, to pēc iespējas ātrāk finalizēt, un, bet, nu, jautājums ir, vai tas izdosies, jo šķiet dažas lietas vēl, daži jautājumi vēl ir atvērti, praktiskas lietas, un par labāku regulējumu Timermans kungam jāizsakās, nu, var sakot, tas ir pirmais jautājums. Atbilde. Visu pirms, uh, nu, ceru, ka visi varam. Uh, piekrist, ka laiks, kas ieguldīts šī priekšlikuma sagatavošanā, nav gluži zaudēts. Mēs uh, šādi esam apguvuši ko jaunu, esam uh, izmēģinājuši šo konsultatīvo procesu, ievācot informāciju no ieinteresētajām pusēm, īsi izsakoties, es piekrītu, ka mums izdosies. Es um, uzskatu, ka mums izdosies saulēcīgi finalizēt priekšlikumu Un es uzskatu, ka konsultācijas ar visām interesētajām pusēm mums ļoti palīdzēja šajā procesā. Uh, mēs varējām arī labi izanalizēt uh, visas uh, potenciālas sekas, turklāt prezidentūru trijo Igaunija, Bulgārija un Austrija ir gatavas pieslēgties šim darbam un jau sadala savā starpā dosie, ko skatīs katra valsts, tas vēl dod papildu garantijas, un es ceru, ka var rēķināties arī ar jūsu atbalstu, un tas, lūk, ir trešais elements, kāpēc esmu optimistiska. Komisija dara, ko var, uh, padomē arī, un, nu, cerams, parlaments uh, darīs to pašu. Otrais jautājums uh, Vandekampa kungam. Šobrīd par sociālo punktu daudz tiek diskutēts, daudzus rakstus varējām izlasīt presē, Daži dokumenti tiek nopludināti, arot biedrības atraukušas mūsu kolēģi Empel komitejā. Arī raizējas. Šit, ka jūs uh, aprunājāties ar uh, arotbiedrībām, kas tad ir ar šo sociālo nodaļu, jo, jo tas nedaudz uh, bojā visu šo pozitīvo gaisotni. Atbildi, diemžēl man jums jāpiekrīt. Un tas man arī pārsteidz. Mūsu durvis ir vaļā, mēs labprāt runājam cilvēkiem, ja cilvēki ru vēlas runāt ar mums, īpaši par sociālajām lietām, kas ir ļoti delikāts jautājums. Esmu norūpējusies par dažādu grupu uh, izplatītajām uh, baumām, kas īsti nesakrīt ar uh, ar faktisko informāciju. Es uh, dzirdēju to, ko stāstā rotbiedrības, un es pat devos uh, viņus apmeklēt, kad viņi tikās te blakus Berlamontākai. Un uh, es ar viņiem aprunājos un arī uzstājos ar runu pēcpusdienā no septiņām lietām, par ko viņi runāja. Sešas jau pilnībā atrisinātas pakotnē. Tieši tā kā viņi vēlas par vienu, būtu vēl jārunā Bet nu nevaram jau vienoties uh, simtprocentīgi. Es uh, Ertoga kungam mm, personīgi solīju iekļaut sociālās lietas pakotnē, ka mēs uh, tās sistemātiski aplūkosim blakus citām lietām. Un es ļoti aicinu arī jūs, lūdzu, neizplatiet baumas. Tas viss balstās uz publiskajām konsultācijām. Uh, jo mums jāuzklausa visi jautājumi, visas bažas, ne tikai no arotbiedrību uh, puses, uh, bet no, no visu partneru puses. Mm. Partneriem intereses ir dažādas, un līdz ar to mm, tagad pilnībā ignorēt vienu un uh, pārņemt simtprocentīgi to, ko iesaka otrs, nu tas nebūtu konvencionāli. Labi. Divi jautājumi no manas puses, divi, divas labas atbildes, bet eh, šķiet, ka eh, septiņas, bija arī septiņas, septiņas slikti jautājumi septiņām sliktajām atbildēm. Kas notiek ar um, bilaterālā sadarbības nolīgumiem? atbildē ar uh, Armēniju viss notiek labi, Persijas līča valstīm labi, ar Emirātiem labi, un mēs um, um, uh, ierosinām uh, paplašināt šos aviācijas nolīgumus uh, uz citām partnervalstīm. Labi, paldies. Um, un tagad Ertuga kungs. Paldies priekšsēdētājiem un Lepna Lūdzuma komisāras kundze mūsu komitejā. Es uzreiz uzdošu jautājumus. Man ir trīs jautājumi, kas ir diezgan konkrēti un ceru uz konkrētām atbildēm. Visu pirms, šķiet, ka tā nav jūsu atbildība, ka komisijā diezgan augstā līmenī transporta tematika e, ir tāda, ka sekundāra. Jūsu, jums uzstājoties, tas viss skan ļoti svarīgi un relevanti, bet izlasot e, pro, ko, komisijas darba programmu šis vārds mobilitāte parādās tikai vienu reizi, kā tāds blakus produkts. Jūsu paziņojumam par zemu emisiju mobilitāti. Es nesūdzos, tas tā vienkārši ir, bet šis tēmas ir svarīgas. Pagājušajā sasaukumā mēs runājām par zaļo, zaļāku transportu. Uh, mēs nācām klājā priekšlikumu, un uh, dalībvalstīm līdz pagājušā gada novembra beigām vajadzēja iesniegt nacionālos rīcības plānus. Tagad jautājums. Man šķiet, ka 17 uh, dalībvalstis, ja esmu pareizi informēts, ir izteikušās uh, šajā sakarā. Kuras valstis to nav izdarījušas? Un ko komisijā plāno darīt, lai dalība valstis savas saistības izpildītu? Tas ir pirmais jautājums. Atbilde. Paldies par šo jautājumu. Palabošu nedaudz. 2015. 16. Uh, uh, gada programmās nu, tiešām transports bija nedaudz atstāts novārtā. Uh, bet eh, šogad nu gan transports dominē un eh, neko tādu vairs nevar apgalvot. To respektē, to ciena, to iekļauj praktiski visās iniciatīvās, globālajās, vienotā tirgus iniciatīvās, investīciju programmās. Un eh, transports galu galā atbildīgs par 21% no visiem eksportiem un 18% no visiem pakalpojumiem, mm, ko eksportē. Tā kā Mēs esam svarīgs uh, partneris un mūsu, uh, mūsu vārdos ieklausās. Runājot par uh, rīcības plāniem, jā, daudz dalībvalstis iekavē termiņus. Es visiem nosūtīju personīgās vēstules, un tagad 19 valstis izpildījušas savas saistības, pret pārējām uzsākta pārkāpuma procedūra. Tā kā es ticu un ceru, ka uh, drīz eh, saņemsim rīcības plānus no visām dalību valstīm. Eh, mē, mums savukārt eh, ziņojums jāsagatavo rudenī. Tad ziņojumā mēs aplūkosim situāciju, atšķirības ir lielas un mēs ierosināsim konkrēts risinājumus. Vēl viens jautājums turpina runātais. Bet kādas tad ir tās deviņas valstis, kas līdz šai balta dienai vēl nav? Uh, sagatavojušas rīcības plānus. Atbildēs uh, nevaru uh, tā, tās nosaukt, neceros, bet varu nosūtīt sarakstu. Labi, paldies. Otrais jautājums. Uh, Vims Van de Kamps norādīja uz ceļu pakotni un šo sociālo aspektu. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā mm, mm, mm, daudz kas ir sagrozīts, uh, Mēs redzam, kas notiek ar infrastruktūru, atsevišķās valstīs redzam, kas notiek ar kravas mašīnām, kravas mašīnu vadītājiem, kādos apstākļos viņam jādzīvo un jāstrādā. Nu, tāpēc tomēr man ir ideja mm, par iestādi, lai kā mēs arī to nosauktu, kas no Briseles kontrolē sociālo dempingu atvērtu piekļuvi, konkurētspēju un izpildāmību, kā arī kontroli un sankcijas. Vai e, ceļu pakotnē, pakotnes uh, projektā e, šis teksts ir iekļauts? Atbilde. Nu, vispirms jāprecizē noteikumi un jāpadara noteikumi uh, tādi, ka var, ka var tos vieglāk īstenot. Šī ir problēma ar š šobr uz šo brīdi. Par iestādi jūs pajautājāt. Mm. Parlamenta rekomendācijas mums ir, un mums jāskatās, ko var izdarīt dalībvalstis attiecībā uz šo izpildāmību. Ja uh, nonāksim pie secinājuma, ka nepieciešama izpildāmība Eiropas līmenī, uh, tad, protams, rīkosimies attiecīgi. Mēs šobrīd piemērojam Eiropas akī ne tikai sociālajām lietām, bet arī dekarbonizācijai un citiem aspektiem. Ja mēs redzam, ka nacionālās aģentūras nav veiksmīgas, tad mēs ierosināsim citus ceļus. Paldies! Fosters kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju un uh, uh, laipni lūdzam komisāras kundze. Paldies, ka iezīmējāt jūsu programmu. Ļoti nu, labi, ka jūs teicāt, mērķis ir samazināt birokrātiskumu. Un ka jūs vēlaties, lai dalība valstis īstenotu noteikumus, kas jau pieņemti. Mēs neatbalstām papildu likumdošanu, jo, e, ja to nepilda, tai nav jēgas. Nu, mums ir aiz, aizvien vairāk likumdošanas, ko neviens neievēro. Par mobilitātes pakotni jūs uh, pieminējāt uh, kravas mašīnu situāciju. Transporta komitejā mēs atraucamies, mums ir mūsu darba programma, mums ir arī nodarbinātības un vides komitejas, un mēs eh, bieži strādājam ar viņiem kopā. Tātad jāfokusējas uz eh, transporta sektoru un eh, uz to, ko, kā varam uzlabot situāciju tajā. Par ceļu drošību. Protams, tā ir ļoti svarīga. Viena piezīme būtu labi, eh, ja dalībvalstis aizliegtu mobilo telefonu lietošanu braucot. Ja mēs redzam cilvēkus, kas izmanto mobilos telefonus, runā, raksta izziņas, neskatās, kur brauc, un izraisa negadījumus. Ļoti daudzus. Tālāk par dzelzceļu. Jūs pieminējāt eh, biļešu iniciatīvu, un eh, mēs vēl neesam tuvu mūsu mērķim. Runājot par eh, aviāciju, tur mēs tā kā labāk tiekam galā, bet ar dzelzceļiem mēs varam tiešsaistē iegādāties biļetes. Uh, Tātad biļet, varam iegādāties biļetes vienam ceļojuma posmam, bet ne visiem posmiem. Tātad šķiet, ka dalība valstis vēlas uh, risināt šo problēmu, bet uh, nav īsti mm, tam gatavas, un mēs arī nezinām, uh, kā uzlabot šo situāciju un palīdzēt uh, patērētājiem. Tātad uh, biļešu iegāde visam ceļojumam tieši dzelzceļa sektorā. Uh, Mm, pagaidām dalībvalstis uh, nevēlas uh, uh, ievērot noteikumus šeit, un transporta komiteja nav ar to apmierināta. Lūdzu, atbildi, lūdzu palīdziet, ja kaut ko aizmirsīšu. Multimodālā biļešu iegāde. Es saprotu problēmas, ko norādījāt un jau divar pusgadus strādāju pie pamatīgas arhitektūras, datu arhitektūras transporta jomā, lai izstrādātu pieju šai situācijai. Tas skar eh, visu multimodālo sektoru, ne tikai dzelzceļu, bet visus uh, transporta veidus. Tā kā nākamgad parādīsies uh, vairāk informācijas, uh, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm. Tad mēs redzēsim, kādā virzienā mums jākustas, vai pie standartu, vai standartu jāizstrādā, vai jāveicina sadarbība, vai jāaicina dalību valstis rīkoties, un cerams, ar jūsu atbalstu. Nu, pagaidām par šo tēmu man nav vairs ko teikt. Jā, turpina runātāja. Citas lietas bija tikai komentāri, tie nebija jautājumi. Uh, Un uh, pēdējais, ko jūs pieminējāt, jūrniecības politika un tad uh, aviācijas priekšlikums. Mēs gaidām šos jūrniecības priekšlikumus. Mēs nevēlamies, lai Eiropas likumdošana jūrniecības sektorā uh, novi, novirzītos no starptautiskās jūrniecības organizācijas standartiem, bet šķiet, ka e, jūs arī to ievērojat, tā kā gaidīsim jūsu priekšlikumus. Un par aviāciju mēs runājam par atvērto debesu iniciatīvas trešo fāzi attiecībās starp ES un ASV. Uh, bet par kuģu kontrolēšanu mēs vēl neesam vienojušies, un es ceru, ka jūs par to domājat. Priekšstādātājs kundze atgādina par laika limitu, kas ir pārsniegts. Bet runātāji turpina. Pēdējais komentārs. Mēs tiešām vēlamies īstenot šo Stop the Clock iniciatīvu, lai panāktu globālo emisiju samazināšanas iniciatīvu uh, nākotnē. Vai piekritīsiet, ka tas ir svarīgi? Atbildēšu īsi, saka komisāra, pagaidiet 2017. gada vadlīnijas, izlasiet tās, atradīsiet visas atbildes. Teličkas kungs. Paldies. Varbūt tāds naivs jautājums, bet tomēr uzdošu to. Mobilitātes pakotnē vai tā pakotne tikai tāpēc, ka vienlaikus nākuši klajā vairāk priekšlikumi, vai tiešām tur iekšā ir tāda sasaistana loģika? Atbilde. Tur ir uh, loģika, sabalansēta pieeja, kas uh, nāks klajā vairākos uh, posmos. Divas fāzes būs šogad, būs papildu elementi, kas nāks klajā ar citām pakotnēm nākamgad. Jautājums. Vai pareizi saprotu, ka šajā posmā, ņemot vērā to, ka ir sociālai un vidas aspekti, digitalizācija, iekšējais tirgus. Jūs varat teikt, ka jūsu kolēģi komisāri, kas ir atbildīgi par šiem uh, sektoriem, ir kopā ar jums. Jums ir vienprātība? Atbildi jā. Jautājums. Vai piekritīsit man, ka, lai panāktu nepieciešamos rezultātus mums parlamentā un arī padomē, jāsaglabā pakotnes pieeja Pretējā gadījumā būs paralēlisms starp šiem priekšlikumiem atbildi. Lūdzu. Jautājums, vai pareizi saprotu, ka ja tā nebūs, tad mēs nenonāksim pie vēlamiem rezultātiem atbildē. Te nu gan es gribētu izmantot nedaudz vairāk laika atbildēšanai. Daži faili aizņems ilgāku laiku, daži īsāku laiku, taču esmu pārliecināta par to, ka, ja labi sadarbosimies, tad pakotne. Uh, ļoti veiksmīgi izdosies uh, mana mandāta laikā, jā. Jautājums, eh, bet vai pareizi saprotu, ka ja tā ir iesniegta kā pakotne, tad jāsaglabā pakotne, jo rezultātu tad eh, garantēti saņemsim. Paldies, ka trasņem par atbildi. Nākamais jautājums par aviāciju. 868. Vai varētu vismaz uh, iepazīstināt mūs ar galveno pieju, pamatdomu, kāds tad ir darba sadalījums eh, starp eh, abiem šiem sektoriem. Atbildi šeit nav tiešas eh, sasaistes starp 868 un 12. nolīgumu. Tas ir, 868 ir vēl viens saruna instruments, kas ir mūsu instrumentu klāstā. Uh, pamatprincips ir tāds, ka tas ir pielāgots aviācijai. Pirms tam bija instruments, kas vairāk piedienēja tirsniecībai, un to varēja izmantot aviācijā konkrētiem mērķiem. Mēs koncentrējamies uz procesu. Ar jauno 868 visas atbilstības fāzes ir skaidri paustas šajā pieejā, procesa tipa pieeja, fāzes pieeja, ko izmantosim, lai progresētu un panāktu apmierinošu rezultātu. Iepriekšējā 868 bija tikai viena sūdzība par spīti visām baumām, rakstiem, kas publiskoti, un visām grūtībām, ar kurām saskārāmies uh, uh, debatēs, neviena, es precizēju, neviena sūdzība nav tikusi saņemta. Tik apgalvots, ka šis instruments nav piemērots mērķiem. Nu, tad mēs ceram, ka tagad Eiropas vienotā tirgus spēlētājiem būs efektīvs instruments, lai cīnītos ar problēmām aviācijas nozarē. Paldies! Jā, es to arī sagaidīju, tātad apusējība, lai panātu rezultātus. Nākamais jautājums būtu par integrēto biļešu sistēmu. Jūs jau atbildējāt daļai šo jautājumu. Vai jūs teiktu, ka neskatoties uz uh, standartizācijas problēmām vai likumdošanu, kas vēl ir vajadzīga, mēs uh, zinām jau kādas problēmas, domāju, ka Čekija arī to izklāstīja. Kas tad būtu jādara, lai integrētās biļetes kļūtu par realitāti tuvākajā nākotnē? Atbilde no pasažieru tiesību viedokļa, jā, te ir. Uh, Eh, šīs problēmas, ko jūs teicāt. Vai varētu sagaidīt eh, arī aviācijas eh, savietojamības indeksa vajadzību atbildi. Mēs ļoti smagi strādājam pie starpsvietojamības indeksa. Šobrīd nevarēšu neko sīkāk atbildēt. Paldies! Jūs jau tikai paskatoties uz mani zināt, uh, kāda ir atbildi, vai jums ir vēl palicis laiks vai nav. Tagad vārds nākamajai runātājai. Kilonen kundze. Paldies uh, priekšsēdētāji, paldies kolēģi, komisāris kundze. Man pirmais jautājums būtu par aviāciju. Vai lidostas uh, nodevas par kurām diskutējām, runājot par uh, lietotājiem lidostās un aviācijas biznesu. Um, tas būtu viens jautājums. Otrs jautājums būtu par alternatīvu izmantojumu. Mums ir bijuši divi semināri pagājušo nedēļu. Es, uh, man nevajadzētu būt pārsteigtai, taču es biju pārsteigta par informāciju, ko saņēmu. Mēs ļoti maz dalāmies ar informāciju. Mēs ļoti maz apmaināmies ar tehnoloģijas eh, jaunievedumiem, paraugu praksi. Iepriekšējā sanāksmē sapratu, ka mēs faktiski visi veicam viens un no tos pašus pētījumus, pārbaudām vienu to pašu informāciju, ko visu finansē no Eiropas Savienības līdzekļiem dažādās dalībvalstīs. Ko tad mēs varētu darīt kopīgi, lai dalītos ar informācijām, tehnoloģijām sevišķi jūras transporta nozarē, bet arī aviācijas un ceļu transporta nozarē, sauzemes transporta nozarē. Un kā tad izmantot ēs naudu viedāk, gudrāk? Jo var jau, protams, teikt, ka mums ir gana daudz līdzekļu, lai to darītu, bet, eh, nu, es tomēr sāku apjaust, ka mēs tomēr uh, neliederīgi to izmantojam. Hm? Te e, būtu tāds e, e, jautājums arī par zaļāku transportu un klimata rīcībām. Es domāju, ka mums būtu skaidri jāpasaka komisijai, ka jums tik tiešām būtu ļoti skaidri un atvērti jāraugās, kur tad mēs investējamies naudu. Es eh, tiešām uzskatu, ka piesārņojums, kas ir eh, okeānos, eh, jūrās, ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums, un tam komisijai būtu jāpievērš uzmanība. Paldies par komentāriem! Lidostu nodevas ir daļa no mūsu stratēģijas. Tas jau tika pielikt klāt aviācijas stratēģijā, bija iesaistīto pušu konsultācija. Būs konsultācija pēc divām nedēļām, lai diskutētu par šo tēmu, taču konkrētu datumu un formātu gan nevarēšu precizēt pagaidām. Stratēģija un iesaistīto pušu diskusijas ir eh, tas, ko mēs šobrīd visaktīvāk veicam. Otrakārt, atsaucāties uz eh, problēmu, ka viens un uz pašus projektus eh, finansē dažādās valstīs un kā tad koordinēt šos projektus. Es zinu, ka tas, tā ir problēma Eiropas Savienībā un mums tik tiešām ir uh, jāuzlabo koordinācija. Darām ļoti daudz šajā ziņā komisijā. Katrā ziņā no transporta viedokļa varu dalīties ar tādu pozitīvu pieredzi, kā tad mēs varam nodrošināt to, ka mēs tikai vienreiz investējam mūsu kopīgi kopuzņēmumos. Uh, uh shift to Rails, Izāru. Tie ir ļoti labi instrumenti inovācijām. Pētniecībai un inovācijām joprojām būtu jāpaliek uh, uh, daļai no universitāšu sektora un akadēmiskā sektora, taču ir lietas, kuras ir tie, tiešām jāpārceļ ēs līmenī, un es turpināšu to stimulēt, lai būtu virzība arī šajā jautājumā. Tālāk jautājums par piesārņojumu okeānos. Es domāju, ka jūs zināt, ka šis komisijas sasaukums ir ļoti daudz uzmanības pievērsis tāds pat zaļināšanai, piemēram, kuģu uh, zaļināšanai, proti, lai padarītu tos ekoloģiskākus. Um, šis jautājums ir arī ļoti nopietni skatīts uh, starptautiskās jūrniecības organizācijas līmenī, lai uh, risinātu šos jautājumus. Paldies, komisārs kundze. Tagad vārds nākamajam runātājam, kas ir Lahunda kungs. Paldies, priekšsēdētais kundze, komisārs kundze. Pēc Parīzes uh, pasaulē, pēc, uh, tātad, ko Parīzes mums ir jādara tas, uh, lai būtu apzināšanās par reālo situāciju, lai mēs cīnītos ar problēmām, kas šobrīd ikdienā ir sastopams un kas skar arī transportu. Ceļu uh, apmaksas uh, sistēma būtu uh, jāpiemēro uh, tam, kas tika panāks Parīzē. Ir dalībvalsts, kur tas jau tiek darīts, un arī mūsu dalībvalstī Zviedrijā mēs uh, vēlamies to darīt. Kādēļ gan to neharmonizēt ES līmenī, lai nodrošinātu godīgu konkurenci? Jautājums, kā nodrošināt to, lai uh, lai sauszemes transporta nozara tik tiešām investētos eh, pilnībā šajā jomā. Paldies par jautājumu. Man jākuriģē viena lieta. Iepriekšējā laika posmā uzsvers tika likts uz uh, dzelzceļu. Rezultāti, protams, nāks klajā vēlāk. Daudz projektu joprojām turpinās. Galvenokārt uzmanība ir pievērsta dzelzceļam, starpvalstu starp savietojumībai, iztrūkstošajiem savienojumiem. Mēs pagājušā gada decembrī pārskatījām rīcības plānu, un tagad dzelzceļam ir jāpievēršas reālām darbībām, ne tikai solījumiem. Ceram, ka mēs varēsim nodrošināt šādu optimālu sistēmu. Mēs uh, nāksim klajā ar grozījumu priekšlikumiem nākamajam gadam. Šobrīd mēs uh, uh, tieši nodevu ceļu, tātad uh, nodevas uh, jomā veicam diezgan padzinātu darbu. Kramerkungs arī to ir veicinājis, un pagājušo gadu mēs uh, uzņēmāmies šo pienākumu, un ceru, ka analīze mums arī skaidri parādīs to, kurā virzienā iet un kā. Ka nodrošināt to, lai būtu tik tiešām līdzvērtīgs eh, konkurences līmenis visās eh, dalībvalstīs. Tas tad, un tā, tālāk par eh, konkrētāk par ceļu nodevas jautājumu kā daļu no mobilitātes pakotnes un digitālā risinājuma nodevām. Mēs mudinām dalībvalstis lai tās izmantotu principu, ka lietotājs, kas piesārņo, arī maksā. Lai būtu piesārņošanas eh, nodevas eh, un arī nodevs, protams, kas būtu balstīts uz eh, nobraukto kilometru skaitu, kas ir līdzvērtīgs tām, kas jau daudz kur pastāv šobrīd. Katrā ziņā komisija ne, neuzliek pienākumu uh, izveidot obligātu nodevu sistēmu. Taču, ja dalībvalstis eh, nolēmj pāriet pie šādas eh, ceļu nodevu sistēmas, tad mēs eh, noteikti nākotnē arī piedāvāsim Eiropas modeli. Paldies! Otrs jautājums. Pirms vairākiem desmitiem gadu, kad man vecāki bija jauni, viņi varēja iekāpt vilcienā Stokholmā pavadīt braucienu restorānu vagonā, pagulēt un pamosties Parīzē. Šobrīd nakts vilcieni daudz kur ir atcelti, kas nozīmē to, ka ļoti bieži tāliem braucieniem ir tikai lidmašīnas palikušas. Jautājums komisijai, ko tā nu darīs, lai saglābtu vilcienus atbilde. Um, likšu jums vilties, taču komisija negrasās iejaukties iekšējo tirgu dinamikā. Labs jautājums, kādēļ tad uh, dzelzceļi joprojām ir mazāk attīstīti par citiem transporta veidiem. Tie varbūt ir ātrāki nekā dzelzceļš. Es varbūt uh, tagad nevarēšu iedzināties visās detaļās laika trūkuma dēļ, taču komisija ļoti centusies panākt uh, līdzsveru un stimulēt dzelzceļu transporta attīstību veicināt investīcijas, kā arī uh, apkopota aptuveni 11 tūkstoši nacionālā līmeņa noteikumu un 400 dažādu Eiropas Savienības līmeņa noteikumu, lai izveidotu tādu kopainu, kas padarītu konkurētspējīgāku šo sektori, sektoru un lai būtu arī liberalizācija šo pakalpojumu sniegšanā, lai mēs tik tiešām varētu nodrošināt uh, to, ka tas ir jauns, moderns, iekļaujošs un multimodāls transporta pakalpojums. Es domāju, ir daudzi faktori, kādēļ dzelzceļa transports šobrīd ir tādā situācijā, kādā ir. Es uh, labprāt uzklausītu idejas, kādēļ tas tā ir. Nodokļu sloks bija viens no šiem aspektiem, investīcijas arī ir viens no aspektiem, bet kādas tad ir citas problēmas, ko jūs šeit saskatāt? Mēs mēģināsim tās risināt. Lielas paldies, komisārs Kunce. Nākamais runātājs ir Lungrēna kungs. Paldies! Šobrīd, protams, ir jāsaprot, ka likumdošana neatris, neatrisinās visas problēmas, kas rodas kabotāžas jomā. Un es domāju, ka ļoti bieži mēs varam saskārties ar uh, gadījumiem, kad uh, braucēji arī pārkāpt noteikumus, un tad ļoti, ļoti daudz problēmu, kā piemēram viltotas transporta līdzekļu vadītāju braukšanas apliecības. Un tātad ir uh, dažādi veidi krāpniecība, dokumentu viltošana un citas problēmas, uh, ar kur varam saskaties uh, sauszemes transporta jomā arī dzene. Pirmkārt, es ļoti labi saprotu, kāda ir apstākļi sauzemes transporta jomā, kāda ir šoferu apstākļi. Esmu tikusies ar pašiem tālbraucējiem šoferiem, ar ceļu policistiem. Protams, ka es pat nemazu daļu no visa patiesībā notiekošā neredzēju, taču ir skaidrs, ka šiem cilvēkiem ir jāsaskaras ar ļoti neprofesionāliem apstākļiem un tas jādara ikdienā, tādēļ mēs eh, šo jautājumu ļoti nopietni uztveram, runājam par eh, šiem jautājumiem un eh, to, kas notiek arī šobrīd iekšējā tirgu. Viena no problēmām ir pastkastīšu kompānijas. Kabatāšu jautājumā mēs konsultējamies ar dalībvalstīm, ar iesaistītajām pusēm. Nemainām tirgus noteikumus tādā ziņā, ka atveram vai slēdzam tirgu, bet uh, piedāvājam ko vienkāršāk piemērojamu, lai varētu vieglāk piemērot, īstenot un kontrolēt eh, šos noteikumus, kas eh, arī iet roku rokā ar normām par atpūtas laiku un samaksām Sociālajie jautājumi un tirgus jautājumi iet roku rokā, tie ir sastapēri papildinoši, tādēļ tie ir jāskata kopskatā. Es šobrīd varbūt varu pateikt eh, to, ka šobrīd viens no problēma jautājumiem, kā jau teicu, ir paskatī, paskastījuši uzņēmumu viltus, uh, uzņēmumu, kas ir, uh, kam ir tikai fiktīva adrese, kam ir tikai adrese, bet kam nav telpu, un tādēļ mēs uh, šobrīd cīnāmies ar šo jautājumu. Detalizētāk par to parunāšu vēl turpmāk nākotnē. Paldies, vēl papildu jautājums. Šoferi, kas dzer un braucam. Problēma ir tāda, ka ir daudz un dažādi atšķirīgi līmeņi promilēm, kādas ir atļautas sēžoties pie stūras atkarībā no dalībvalsts. Tas uh, rada lielas problēmas. Netik sen Zviedrijā bija sociāldemokrātu ministrs, kurš, kur ministri, kura sēdās pie stūras Dānijā, domādama, ka drīkst braukt, taču saņem sodu par braukšanu uh, alkohola reibumā, jo limiti nebija tie paši. Ko darīt, lai nodrošinātu to, ka visās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs būtu viens un tas pats uh, promiņu līmenis, uh, kāds atļauts uh, sežoties pie stūres? Uh. Jums ir pilnīga taisnība. Katrā valstī ir uh, citi noteikumi Līdz šim tā ir bijusi nacionālā kompetence, arī tātad tajā par to, cik daudz drīkst lietot alkoholiskus dzērienus eh, pirms sešanās pie transporta līdzīgas stūres. Tā pilnīgi noteikti ir lieta, kas eh, ir iekļaujama ceļu drošības eh, pakotnē. Lielas paldies! Tagad esam uzklausījuši koordinatorus un dosim vārdu deputātiem. Piecas minūtes, ka jums nebūs, pretējā gadījumā mēs visu vakaru te sēdēsim, tādēļ jums būs tikai divas minūtes. Jo īsāk būs jūsu jautājumi, jo vairāk arī varēsim saņemt atbildes. Lukašenskas kundze. Dziękuję bardzo. Ja zadam od razu, pani komisarz, dwa pytania. E, pierwsze... Liels paldies. Es uzdošu divus jautājumus. Pirmais jautājums - vai jūs atbalstāt uh, priekšlikumu, kas ir vērsts uz to, lai transports tiktu iekļauts uh, direktīvā par darbinieku nosūtīšanu? Ja jā, tad kāpēc? Un, ja nē, tad uh, ko jūs darīsiet, lai transports netiktu iekļauts šajā darbinieku nosūtīšanas direktīvā? Man ir iespējas, ka Nodarbinātības komitejā daudzi kolēģi uh, vēlas to iekļaut un strādā šajā virzienā. Otrs jautājums uh, būtu labi, ja jūs varētu īsi atbildēt par pārkāpumu procedūrām. Ir uzsākta pārkāpuma procedūra par minimālo algu Vācijā. Kāda šobrīd ir situācija? Izskatās, ka tā ir iestrēgusi. Uh, Eh, bet nav nekādas informācijas par to, cik tālu eh, šī situācija ir jau atrisināta. Vispirms pēdējais jautājums - pārkāpuma procedūras ir uzsākts pret eh, Vāciju, Franciju un Austriju. Un tagad ir nosūtītas formālās vēstules. Īsi varu pateikt, ka ņemot vērā, cik daudz uh, dalība valstis plāno sākt uh, nacionālas aktivitātes, mēs izlēmām piedāvāt uh, likumdošanas izmaiņas Eiropas mērogā, kas varētu šo jautājumu atrisināt. Otrais jautājums par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Jā, protams, šī direktīva par darbinieku nosūtīšanu attiecas arī uz ceļu transportu, tāpat kā uz citiem ekonomikas sektoriem. Bet um, Taisens kundze un citi jau ir atzinuši, jā, ka tur ir īpaša situācija, un tāpēc mēs eh, gatavojam īpašus noteikumus eh, transporta jomā strādājošiem. Paldies tagad Lūcija Andersona, divas minūtes lūdzu. Paldies, tikai pāris jautājumu, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļu, bet ne tikai. Pārēja uz dzelzceļu Shift to Rail ir bijusi ļoti laba iniciatīva, un tagad būs arī uh, Shift to Rail 2, bet uh, jāapzinās, kāda ir realitāte, proti, ka daudzos gadījumos nekāda lielā pārēja nav bijusi, pārējot no kaitīgākiem transporta veidiem uz dzelzceļu, un Ko jūs vēlties darīt attiecībā uz mobilitātes paketu, lai to atzītu, un arī attiecībā uz kravām, tātad eh, eh, kravu pārvadājumu pa ceļiem, joprojām ir 75%, kas joprojām nav pietiekami labs sasniegums un neatbilst 2011. gada Baltās grāmatas mērķiem. Vai mēs eh, varam noteikt mērķi kravu transportam? piemēram, salāgojot to ar Eiropas Savienošanas instrumentu un Shift Rail. Man ir vēl viens punkts, ko gribēšu pateikt pēc tam. Pavisam ātri rudenī, kā jau minēju, kombinētais transporta priekšlikums būs piedāvāts, bet gribu teikt, ka ir ļoti daudz problēmu um, dzelzceļa jomā, tur ir vajadzīga koridoru sistēma, tāpēc mēs ļoti pievēršamies koridoru pabeigšanai vismaz eh, tām eh, daļām, kas ir pabeigtas, eh, tur novērst fragmentāciju, un tagad mēs strādājam pie ļoti spēcīga priekšlikuma, ar ko nāksim klajā rudenī. Delundu kungs, um, ar viņu mēs tiksimies sanāksmē par uh, nakts vilcieniem, ja atstājam to tikai uh, tirgus uh, ziņā, um, tad tas nedarbojas. Ir jau šie tie tālu satiksmes autobus un par Uber. Imko šorīt tika pieņemts ziņojums, kas nenosauc nevienu vārdā, bet tika teikts, ka ir ļoti nopietnas bāžas par regulējumu piemērošanu sadarbības ekonomikā. Ko jūsu ģenerāldirektorāts uh, dara saistībā ar mobilitātes paketi un ņemot vērā to, ka drīz būs Eiropas tiesas spriedums par to, vai eh, šādas, šādi pakalpojumi uh, tiks skatīti kā transporta pakalpojumi. Komisārs atbilde, tā nav daļa no mobilitātes paketes. Jā, ir jāspēlē šī spēle atbilstoši noteikumiem. Divas minūtes. Uh, jautājums un atbilde šajā laikā. Divas minūtes ir visiem. Labi, turpinām. Vandālēna kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies. Man ir divi jautājumi komisārs kundzei. Pirmais ir par. Uh, stāvvietām. Vai tā ir daļa no mobilitātes paketes? Mēs dzirdējām par uh, uh šoferiem, kam jāpavada ilgs laiks uh, šajos te stāvlaukumos, kā tos varētu padarīt drošāks, jo uh, bieži vien šoferiem ir liels problēmas un tur ir ilgu laiku jāpavada. Un attiecībā uz kabotāžas noteikumiem ir septiņu dienu periods starptautiskiem braucieniem un uh, trīs eh, vietējiem braucējiem. Vai jūs palielināsiet eh, vietējo braucienu skaitu, kurus var īstenot šajā laika periodā, un tad par minimālajām algām? Uzņēmēja valstī minimālga vai eh, to, ar to aizstās izcelsmes valsts minimālā alga? Pirmkārt par stāvvietām Es eh, tiešām veicinu tagad uh, apzināšanos par šo problēmu eh, ministru vidū, lai būtu cef finansējums šīm drošajām stāvvietām, jo daudzi um, šoferi saka, apdrošināšanas kompānijas neapdrošina automašīnas, kurās viņi neguļ. Un uh, Tad, kad uh, šoferiem būs jāatpūšas, piemēram, viesnīcā, uh, un par to būs jāmaksā darba devējiem, tad dalību valstīm ir jau tagad par to jādomā un jānodrošina, lai drošas stāvvietas būtu pieejamas, bet tas jau tagad ir iespējams, izmantojot cef līdzfinansējumu. Otrakārt par kabotāžu. Šobrīd uh, kabotāža attiecas uz uh, operāciju skaitu un nevis uh, tur ir noteikti laika periods. Mēs, piedā, mēs domājam par piedāvājumu noteiktu konkrētu termiņu kabotāžai, bet bija vēl kaut kas beigās. Paldies, Kuna kungs, Kunca kungs. Nē, Kuna kungs, atvainojos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sirsnīgs paldies, komisārs kundze, par šo Uh, šīm atbildēm. Es pieminēšu eiro viņieti, uh, kilometru balstīto ceļu maksu Eiropā gribētu pieminēt. Uh, tātad par sistēmu mums ir jātiet no šiem caurlaidēm, kas ir jāpērk, lai uh, um, izbraukti caur valstīm, viss veistikls jau ir pielīmēts pilns. Vai jūs varat iedomāties, ka komisija uzsāktu iniciatīvu nodibināt konsorciju, kuros būtu Tolkolek no Vācijas uh, un citi lielie spēlētāji no lielajām valstīm un uh, kopā ar Galileo izstrādāt sistēmu, uh, kuras ietvaros bez pasēm, bez vīzām varētu uh, bez muitas kontrolēm un bez apstāšanās un caurlaides pirkšanas varētu izbraukt cauri visai Eiropai? Tāds ir mans jautājums. Yes, uh, I share your... Jā, es piekrītu jūsu vīzijai, jūsu kaislībai. Komisija sagatavos priekšlikumu, kas uh, ļaus uh, piedāvāt digitālus risinājumus visā Eiropā ceļu maksu iekasēšanai, līdzīgi telekomunikāciju jomai, ar viesabonēšanu, uh, un operācijām, kas var tikt īstenots pāri robežām. Ja iesaistītās puses eh, būs gatavas sadarboties tām, šāda iespēja būs, šādiem konsorcijiem eh, ir pieejama arī līdzfinansējuma iespējas, bet šajā brīdī mēs esam neitrāli un eh, neizrādām nekādu nosliecu uz vienu vai otru variantu. Paldies! Pravadalāns kundze, lūdzu. Paldies, eh, komisārs kundze. Es gribētu vēlreiz atgriezties eh, pie ceļu paketes un sociālajiem jautājumiem, kā jau jūs minējāt, eh, ir tiešām problēmas uz ceļiem, drošības problēmas šoferiem un tā tālāk. Jūs runājāt par baumām, kas šķiet nebija pamatotas, proti par to, ka tiks samazināts atpūtas laiks uh, kas ir noteikts šoferiem, vai jūs varat apliecināt, ka jūs eh, nepiedāvāsiet šādus priekšlikumus, par ko dzirdējām bāžas eh, ārotbiedrību vidū? Un eh, visas um, Ārodarības Eiropā Varšavas deklarācijā vienojās, uh, un tur bija uh, no dažādām Austrumēropas, Rietumēropas valstīm arotbiedrības, kas uh, pauda to, ka viņi to nevēlas. Vai jūs varat apliecināt, ka jūs nenoteiksiet šādu mēneša atpūtas laiku, bet pa nedēļai noteiksiet, ja šis ierobežojums 45 stundas nedēļā paliks, saka komisārs Konstants. Que... Es neesmu pārliecināta, vai ar šādu priekšlikumu jūs nodrošināsiet uh, drošību uz ceļiem. 45 uh, stundas uh, bez atpūtas un kāda veida atpūta un kas ar kabotāžu. Jā, es esmu ļoti priecīga, ka beidzot mums ir šī sociālā pakete uz galda, bet uh, uh, ir jādomā, kā. Uh, risināt tirgus vidas jautājums, nevar vienu izspēlēt pret otru. Drošības jautājums un darbņēmēja jautājums ir ļoti svarīgs. Tas nemainās, tas paliks tā, kā tas ir. Šis atpūtas laiks tiks saglabāts. Eh, Mēs turpināsim. Lūdzu, respektējiet noteikto laiku, jo to kundz, lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādētājs kundze. Labdien, komisāris kundze. Gribēju runāt uh, par uh, limitiem, uh, kas ir um, aviācijas kompānijām, kas dodas no Eiropas Savienības un uz Eiropas Savienību. Runa bija par gadījumu, kad eh, bija diskusijas ar eh, līču valstīm, eh, lai tātad nospraustu zināmus ierobežojumus. Jo sanāk, ka te runa ir par negodīgu konkurenci un dempingu, kas bija gadījums, kas tātad plaši, plašu rezonansi guva arī mēdījos. Ja neskaita šo piemēru, tad ir arī pētījumi nozarē, kas pierāda to, kā eh, nelojāla konkurence, negatīva konkurence negatīvi ietekmē šo nozari un arī kā šis eh, dempings eh, var kaitēt darbiniekiem. Konkrēt šajā līča valstu aviokompaniju gadījumā šis piemērs ir ļoti uzskatāms. Tātad uh, komisija, protams, uh, no vienas puses vēlas aizsargāt uh, Eiropas Savienības avio kompānijas, taču no otras puses joprojām ir šis 49% ierobežojums. Ko jūs par to domājat? Vai jūs uzskatāt, ka ir pietiekami liels garantija līmenis Eiropas uh, darbinieku aizsardzībai. Arī Itālijā bija Itālija gadījums, eh, kad bija 49 eh, procenti eh, šis līdz valstu īpašnieku procents. Vai jūs vēlaties izbeigt šo ierobežojumu? Lūdzu, trīs sekundžu laikā atbildiet, komisārs Kundze. Oui, soyez vigilant. Jā, esiet uzmanīgi. Mēs uh, izteiksim ieteikumus, vadlīnijas, bet paralēli mēs arī aviācijas strateģijas ietvaros pēc jūsu priekšlikuma veicam analīzi un balsoties uz to, ka tā būs pabeigta, mēs raudzīsimies, vai vajag piedāvāt jaunu likumdošanas priekšlikumu vai nē. Paldies, Krāmerkungs, divas minūtes lūdzu. Ne jau, ne jau jautājumam. Jūs runājāt par uh, ceļu maksām, kas atkarīgs no nobrauktā uh, Uh, attāluma. Uh, Vācijā ir tieši pretēji sistēma, to, komisija to pieņem. Kāpēc? You know more than I do. Jūs zināt vairāk nekā es, Krāmerkungs. Process vēl nav pabeigts, komisija bija ļoti skaidra, ka pirms uh, nav publicēts likums, mēs nesniegsim mūsu komentārus, un tad, kad tas notiks, tad mēs komentēsim. Tā pašā laikā mēs ļoti skaidri uh, Eh, runāsim par to, kā nākotnē vajadzētu iekasēt ceļu maksu. Tātad, ja Vācijas valdība paliks pie viņietes, tad eh, komisija tieks ne, jo tas vairs nav atkarīgs no attāluma. Jā, šobrīd viņietes vēl ir pieņemamas, bet eh, tad, kad likums tiks pieņemts, būs pārējais periods, kad visas sistēmas aizstās elektroniskās ceļu maksas iekasēšanas sistēmas. Mums jau bija ļoti dziļas diskusijas ar uh, Eh, ir saistītajām pusēm, ar eh, ceļu maksu iekasētājiem, un tagad mēs domājam par to, kāds būtu pārējais perioda 25 tūkstoši eh, bojā gājušo ir mm, negadījumos, bet cik daudz iet bojā piesārņojumu dēļ, tas ir 500 reizes uh, kaitīgāk šī smagā degviela nekā dīzels. Kā to var pieņemt, ja mēs runājam par transporta dekarbonizāciju? Aizliekšana nozīmētu uh, to, ka vesels nozars iznīktu un um, mēs skatāmies, kādas stratēģijas varam uh, īstenot. Uh, uh, tiks liekas liels uzsvars uz atjaunojumiem enerģijām un to turpināsim, bet tas nenotiek viens dienas laikā. Eh, tagad mēs raugāmies, cik ātri mēs varam arī uh, strādāt pie enerģijas dekarbonizācijas. Lūdzu, aktīvi arī turpiniet strādāt un runāt par to, bet šobrīd uh, transports 93% joprojām ir balstīts uz naftu. Paldies, Koškungs, lūdzu jums vārds. Godātā komisārs kundze Bulces kundze savā sākotnējā runā jūs man nedaudz samilsījāt. Jūs runājāt par jaunu ietvaru eh, ceļu drošībai 2018. gadā, kas aiz tā slēpjas. Un otrkārt, vai es pareizi sapratu, ka darba ņēmēja nosūtīšanas ietvaros jūs domājat par konkrētu nodaļu tieši transporta jomē, par to jūs tad iestātos. Paldies. Jā. Kas tad uh, slēpjas aiz uh, ceļu drošības jaunā ietvarus? Man pirmo jautājumu jūs neatbildējāt. Um, what it was important? Kas ir svarīgi? Svarīgi ir, ka bija šī Maltas deklarācija, kuru parakstīja visas 28 dalībvalstis. valstis Turklāt bija arī Austrum partnerības un Rietumbalkānu valstu pārstāvi, kuri uh, apliecināja, ka ir jāuzlabo ceļu drošība un jāuzlabo statistika. Kā pēcdarbu uh, mēs turpināsim raudzīties, kā un kur mēs varam uzlabot infrastruktūras apstākļus, kas ir pirmkārt un otrkārt. Uh, visizplatītākais ceļa negadījumu iemesls ir ātrums, narkotikas, reibu, braukšana reibumā un drošības jotu nelietošana. Mēs tātad strādāsim pie tā, kā labāk ievies noteikumus, kā labāk īstenot kontroles, uh, Mēs tiešām tagad apkopojam statistiku, un man ir prieks, ka varu beidzot redzēt, kas ir uh, tas, kas uh, izraisa noteikums, kas, es atvainojos, negadījums, kas katrā valstī ir izplatītākais iemesls, un tad mēs aicinām nacionālās iestādes. Uh, Uh, aktīvāk strādāt pie šiem jautājumiem. Un vēl viena lieta, kas arī palīdzēs, ir līdzfinansēšana un ceļu drošība tiks iekļaut nākotnē līdzfinansējuma iespējās. Paldies, Tarptels kundz, lūdzu. No komisāra am discutat teme importante, astăzi am discutat. Paldies, komisāras kundze. Jūs runājat par nopietnām lietām, sociālajām tiesībām, ceļu drošību un tā tālāk atkārtošu kolēģu teikto par dažādu likumdošanu. Tas nozīmē, ka mēs arī dažādi interpretējam noteikumus. Varbūt pienācis laiks Eiropas ceļu transporta aģentūrai. Mēs politiski um, jau trīs reizes atbalstījām šādas aģentūras izveidi parlamentā, transporta komitejā. Uh, Un uh, tad mums bija ziņojums par sociālām lietām un uh, rezolūcijā par ceļu transportu. Tā tad uh, padomājiet lūdzu par šo EP priekšlikumu, ko tik um, cieši atbalsta. Mums ir daudz aģentūru Eiropas līmenī, bet nav nevienas, kas skata tik svarīgu tēmu kā ceļa drošība. Un tad uh, atstāšu jums laiku atbildēju un pieminēšu sievietes transporta sektorā. Transporta, sek transporta komitejā strādā ļoti daudz sieviešu. Jūs redzat, mūs interesē šī tēma, bet kas notiek transporta sektorā? Mums nepieciešama ātra rīcība un likumdošana attiecīga, lai veicinātu sieviešu darbošanos šajā sektorā. Vai jums kaut kas top šajā sakarā? Atbilde, atbildēšu no beigām. Jā, mēs eh, ļoti veicinām dzimumu vienlīdzību arī transportā. Nu, runāšu vispārīgi. Uzskatu, ka pienāks laiki, kad eh, arī vīrieši sāks ilgoties pēc šāda veida vienlīdzības. Mēs eh, katrā gadījumā saglabājam šo dzimumu vienlīdzības pieju un darām, ko varam. Uh, Nu, viens piemērs, eh, runājot par šo dzimuma, dzimumu vienlīdzību, paskatieties uz mūsu dienestiem, mūsu ģenerāldirektorātu un kabinetu. Ehm, te, nu, mums ir labi izdevies, un mēs to veicinām, un ja būs labi, interesanti priekšlikumi, mēs to skatīsim. Bet būsim konkrēti. Šobrīd mēs redzam, sievietes ehm, pievienojas, kad izveidojas labi apstākļi, tā kā mēs cenšamies piestrādāt pie apstākļiem. Uh, Paldies, Luis de Grandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Drošība aviācijas sektorā. Esmu referents identifikāciju sistēmā aviācijas jomā. Es esmu izlasījis eh, kopsavilkuma situācijai padomē. Eh, daži ir pret, daži vilcinās. Eh, jums ir taisnība virzot uz priekšu šo priekšlikumu. Ko darīs komisija? Paliks pie sava vai tomēr padarīs to visu atraktīvāku, lai dalībvalstis piekrist, lai vairāk dalībvalstu piekristu? Tātad atkārtošu jautājumu. Nē, nevajag atkārtot. Es nezinu, vai varēšu pilnīgi atbildēt. Mēs eh, ar eh, drošības lietu komisāru ļoti cieši sadarbojamies, un viņš ir atbildīgs arī ar, eh, par ceļu transportu un aviāciju. Komisārs Kings vairāk kārt pieminējis trešo valstu lidostas un mm, analizē drošību, aviolīniju drošību, bet arī lidostu drošību. Protams, pieejas ir atšķirīgas, bet uh, viņa veiktā analīze varēs palīdzēt rast risinājumu. Un tad arī piekļuve Uh, nolaišanās vietai. Tas arī ir viens tāds aspekts, par ko šobrīd runājam ar viņu, kas skar drošības aspektu. Tātad mēs strādājam pie drošības visos, visos līmeņos. Nākamais jautājums. Nu, šķiet, ka komisijai ir pareiza pieeja, bet dalību valstis padome ieņēmusi tādu cīnisku nostāju runājot par drošību, jo šķiet, ka viņa nevēlas garantēt līdzekļus, lai to garantētu. Nu, ko lai saku, saka komisārs kundze, mēģināsim viņus piesaistīt šai iniciatīvai. Nu, labi. Uh, Paldies, man būtu jautājums par kabatāžu. Vai tas būs 31. Eh, māja pakotnē, vai tas eh, Eh, trīs dienu laikā eh, tiks transformēts. Tādas te baumas ir. Tālāk jautājums par valsts atbalstu. Ņemot vērā to, ka būs eh, pasažieru pieaugums, vai būs elastīgāka pieeja arī citiem jautājumiem, ne tikai investīcijām. Un visbeidzot, jautājums par pasažieru tiesībām. Kādi risinājumi būtu komisijai par uh, uh, to, uh, ka uh, ir puses, kas neievēro šo līgumu. Atbildi ir um, par kabatāžu jā. Uh, tas, tā ir uh, pakotnes sastāvdaļa, un mēs skatām vairāk tādu sistēmu, kas atkarīgi no laikiem, nevis no operāciju skaita. Otrā daļa, lūdzu, varētu atkārtot vai te runa par eh, neierobežotiem eh, eh, pārskatījumiem? Nu, es neko nevaru jums pateikt par skaitļiem. Atbildu komisāru. Un to se intende procedere. Man ir vēl viens jautājums par valsts atbalstu. Kād, kāds tad ir izcinājums šajā jomā? State aid regarding to. Valsts palīdzība par ko? Kādā sakarā? To ļaru porti investimenti. Par lidostām lidostu darbību. No, there is nothing on airport. Nē, par lidostām nekas nav paredzēts. Dimenti fermi in consiglio, kas... Tātad mums bija jautājums eh, par eh, lidostām, eh, kas arī bija skatīts padomē. Ko tieši par slotiem? Jūs zināt, mm, tas ir diplomātisks dabas jautājums, un šobrīd turpinās diplomāti sārunas, eh, strīdas eh, Lielbritānija un Spānija par Gibraltāru, un tas bloķē visas pārējās sarunas pie šī dosie, bet mēs redzēsim, kas notiks. Es paldies. Nu, eh, Klunkundze, jūs noslēgsiet šo diskusiju. Lielas paldies. Priekšstādātājs kundze, komisārs kundze, aviācijas sektors man interesē īpaši gaisa dispečera darbs 2,5 uh, uh, miljonu pasažieru cietuši pagājušā gada no lidojumu kavējumiem. Tas ir aizpagājušā gada 2016. gadā bija 22 atsevišķie uh, streiki Eiropā. Mm, līdz ar to 55 dienas uh, tika aizskavēti Eh, reisi, plānotie reisi 55 dienu laikā, un eh, tas, protams, eh, tas, protams, ir nepieņēmami. Tad, tad Delička kungs jau jautāja, kas notiek ar atvērto debesu iniciatīvu un pārlidojumiem. Es neko nevēlos teikt par tiesībām uz streikošanu, bet ja tas apdraud citu valstu um, lidojumus, uh, kuram šie lidojumi ir jāveic uh, pēc grafika, tā, tā ir cita lieta. Jūs varat par to izteikties. Jā, atbilde jūnija uh, paziņojumā mēs tam noteikti pieskarsimies. Šobrīd uh, mēs runājam ar arotbiedrībām un citiem partneriem, lai sameklētu risinājumu, apmaināmies paraugu praksēm. Uh, bet um, drīzāk runa ir par e informētību un socioekonomisko situāciju. Un to analizējot, es domāju, ka mums izdosies nonākt pie kopsaucē. Labi, paldies! Dārgie kolēģi, bravo, bravo! Mēs esam labi iekļaujušies laika grafikā. Komisārs Konze, paldies! Es zinu, ka nebija viegli. Un jūs uh, noteikti bijāt uzdevuma augstumos, un uh, mēs arī turpmāk izmantosim šādu metodu. Uh, Ajuto kundze Andersons kundze, es zinu, ka laiks bija ierobežots, bet ko es aicinu darīt, nosūtiet jūsu jautājumus rakstiski, lai komisāris kundze varētu atbildēt detalizētāk. Un arī tie, kas nevarēja izteikties, nosūtiet jautājumus pa e-pastu. Katrā gadījumā Milzīgs paldies, komisāras kundze. Es zinu, atkārtošos, tas nebija vienkārši. Jums lieliski uh, izdevās, un uh, 19. jūnijā uh, mēs jūs redzēsim atkal, lai uh, parunātu detalizētāk par mobilitāti. Paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu šodien. Uh, Un es domāju, ka diskusijā visnotaļ palīdzēja mums eh, pavirzīties uz priekšu. Varbūt daži vārdi no jūsu puses. Jā, paldies. Es katru reizi piedzīvoju vizīti uz parlamentu kā kārtēju uzklausīšanu, bet eh, nekas paldies. Bija prieks. Jā. Non, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est vrai? Mais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 come to me. Yeah, don't, yeah, yeah. don't speak. Yes, I will do. Come to me and read me for press. Goodbye. No, no, j'ai vu ça. Euh, président, tu peux me remplacer deux minutes Parce que je dois juste aller aux toilettes. Mes chers collègues, nous continuons. Dārgie kolēģi, mēs turpināsim sanāksmi. Lūdzu. Lūdzu, tie, kas vēlas doties prom, dodieties prom klusi. Tātad mēs turpinām. Piektais punkts. Paku pārobežu piegādes pakalpojumi. Mūsu referente ir Lūsija Andersona. Uh, Andersonas kundze, jums vārds eh, pēc tam izteiksies ēnu ar referenti un mūsu locekļi, kas gribēs runāt um, un diskusijas beigās, es aicināšu izteikties komisiju, lai atbildētu uz jautājumiem. Andersonas kundze, jums vārds. Ah, paldies, es eh, tiešām centīšos iekļauties man atvēlētajā laikā. Uh, Šis ziņojums ir ļoti svarīgs ziņojums. Runa ir par pastu pakalpojumiem un uh, paku piegādi. Par šo lietu komiteja bieži nerunā, bet svarīgi ir par to runāt, jo runa ir par loģistiku un savienotās Eiropas aspektu. Manā ziņojumā es apgalvoju, ka komisijas priekšlikums ir labs, bet pie tā ir jāpiestrādā. Es uzskatu, ka to teiktu arī kolēģi ka vēl ir daudz nedrisināto aspektu. Pamata problēma ir tāda. Kad komisija izskata situāciju, komisija konstatē, ka, teiksim, daudzi vēlas kaut ko pasūtīt no citām valstīm tiešsaistē, bet to nedara, jo baidās no cenām un arī no pakalpojumu kvalitātes. Tātad tas ir transporta pakalpojums, bet arī uz patērētājiem orientēts pakalpojums. Līdz ar to mums tā ir tas bija jāskata. Un eh, jāskata viss eh, sektors holistiski. Jo, ja mēs koncentrējamies uz universālo pakalpojumu sniedzējiem, izējot no pasta pakalpojumu direktīvas aptvēruma, tad lielākoties universālo pakalpojumu sniedzējiem ir neliels īpatsvars um, paku piegāžu uh, tirgu. Un mēs um, te varētu tikpat labi runāt par ne tikai par pastu pakalpojumiem, bet arī par telekomunikācijām uh, un arī par citiem aspektiem, kā monitoringu un novērtēšanu. Tieši uh, pasta pakalpojumi mm, bija prioritāte arī digitālajam vienotajam tirgum, un uh, Man prieks, ka līdz šim notika ļoti interesantas sanāksmes ar pasta pakalpojumu sniedzējiem, regulātoriem, maziem uzņēmumiem, kontrolētājiem. Teličkas kungs organizēja ļoti labu prāta vētru par šo tēmu. Notika tiešām daudzas iniciatīvas, ekonomikas un sociālietu komiteja piedalās darbos. Žēl, ka reģionālā komiteja nav sagatavojusi atzinumu Viņi gan varētu tajā ieskatēties, bet eh, nu, viņi izlēma to nedarīt. Bet mums gan jāizskata gan nacionālā, gan reģionālā pieeja. Tātad par komisijas priekšlikumu. Mums jāaplūko viss tirgus. Citādi tas nav taisnīgi un uh, netiek izveidoti taisnīgi spēles noteikumi. Par pamat eh, noteikumiem jāņem vērā tas, ka mums ir universālo pakalpojumu saistības. 14. pāns līguma, 26. pāns līgumā nosaka, ja jūs piedāvājat publisko pakalpojumu un uh, pakas un pasts uh, ir šāds pakalpojums, jums uh, tas ir jāorganizē tādā veidā, lai operatori varētu gludi veikt savu darbu pilsoņu interesēs. Šī iemesla dēļ Sestais pāns, es vēlos to svītrot, jo tas nebija taisnīgs, objektīvs tas nebija. Citādi paku piegādātājiem un universālā pakalpojuma piegādātājiem, kaut arī viņiem ir neliels īpatsvars eh, tirgu, eh, uz viņiem gulstos šis pamatsloks, kas nav taisnīgi. Es zinu, ka daži vēlas to vispār ierobežot uz nelieliem uzņēmumiem. Uh, Bet eh, jo vairāk mēs runājām ar cilvēkiem, jo vairāk mēs eh, sapratām, ka tā nevar iet uz priekšu. Par mērķiem svarīgi ir pareizi noformulēt mērķus. Komisijai ir paveikts labs darbs, bet runājot par pantiem, uzmanības centrā jābūt patērētājiem un pakalpojumiem jābūt efektīviem un eh, par saprātīgu cenu. Pirmajā pantā Es piedāvāju labāku definīciju, lai paredzētu labāku pieejamību, efektivitāti un cenu uh, saprātīgumu pārobežu kontekstā. Un, ja regulā mēs runājam tieši par pārobežu uh, tirgus segmentu, tas ir īpaši svarīgi. Pārējās lietas manā ziņojumā šķiet varbūt diezgan uh, plašas un apjomīgas, bet es jau teicu, ka Jau notiek daudzas iniciatīvas, daudzi uh, ierosina ieviest vienotas likmes visā Eiropā vai uh, cenu augšējās robežas. Tā kā tiek piedāvāti diezgan drastiski pasākumi, līdz ar to jāpārliecinās, ka šis priekšlikums uzlabos situāciju. Pasta pakalpojuma direktīva kā tāda uh, vēl netiek pārskatīta iespējams eh, būtu labi pārskatīt visu likumdošanu, bet nu, mēs to nevaram darīt. Trešajā pantā uh, tiek ierosināts labāk informēt uh, tirgus dalībniekus, bet svarīgi šeit ievērot labu līdzsvaru. Es saprotu, ka mans priekšlikums ir visaptverošs, bet uh, ar daudzām diskusijām, domāju, mums izdosies to attiecīgi pielāgot. Uh, Protams, eh, tā nav eh, panacēja un eh, universālis līdzeklis, bet svarīgi ir pareizi salikt akcentus un pieņemt informētus lēmumus, lai uzlabotu nodarbinātības situāciju. Piemēram, tie, kas strādās daļai slodzi, apakšu uzņēmēji, nelieli uzņēmumi, jāapzinās viņu problēmas. Tad mēs arī runājam par eh, terminālām likmēm. Eh, tas daudziem uzņēmumiem ir ļoti svarīgs aspekts. Un um, arī šis priekšlikums jāizskata no visām pusēm, jo te var rasties problēmas ar konkurētspēju, konkurences sagrozīšanu, cenu noteikšanu. Es saprotu, ka varbūt ne visi man šeit piekritīs, bet uh, esmu gatava diskusijām. Runājot um, uh, par um, saprātīgām cenām, es tagad uh, nesaku, ka visiem uh, operatoriem jāpiedāvā pārobežu pakalpojumi. Mēs vēlamies, lai regulātori padarītu savu darbu, izējot no individuālo lietotāju vajadzībām. Es runāju par uh, maziem patērētājiem, uh, individuālo uh, paku nosūtītājiem, uh, lietotājiem, invalīdiem, cilvēkiem, kas dzīvo attālos reģionos. Un es uzskatu, ka šobrīd regulātori par viņiem nerūpēs tā kā pienākas. Un ja mēs uh, paskatīsimies, uh, ko dara pakalpojumu sniedzēji, nevar pat saprast, kā viņi pieņem lēmumus. Un es te negrasos regulēt cenas. Mēs neatlasām uzņēmumus, uh, kuru cenas tiks regulētas. Nē, mēs gada beigās sagatavosim pārskatu par situāciju tirgu. Mēs nevienu nesodīsim, neviena virzienā nerādīsim ar pirkstu, nevienu nekaunināsim. Vienkārši aplūkosim situāciju, un tas radīs vairāk caurskatāmības, un cilvēki vairāk uzticēsies tirgumu un varbūt arī pasūtīs no citām valstīm. Un tad ar regulu ir arī diezgan liela problēma. Uh, patērētāju kompetenču jomas eh, skar ne tikai cenas, bet arī eh, citus aspektus vadlīnijas par eh, preču bojāšanas procedūrām, ko darīt, ja preces tiek pazaudētas, ja piegāda ir aizkavēta vai preces, ja preces jāsūta atpakaļ. Pagaidām šie jautājumi netiek risināti, un mēs esam runājuši ar patērētāju organizācijām, un mēs zinām, uh, ka daudzi e-tirzniecības operatori nemaz nevēlas sniegt šādu informāciju pat pēc pieprasījuma. Tātad tas, ko šeit piedāvājam, tas nav pārāk radikāli. Es saku, ka mums um, jārūpēs par patērētāju tiesībām un uh, jāveicina standartizācija, rūpējoties arī par vidi. Uh, jo pirms kāda laika mēs šajā nozarē jau esam aktīvi darbojušies, un tad eh, mēs tā kā visu atstājam, un tagad ir pienācis laiks to finalizēt, tam pēdējam grūdienam. Un uh, es tiešām esmu gatava ar jums runāt, esmu atvērta. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies uh, izsvītrot pilnībā sesto pantu no teksta. Bet citādi komisija ir labi pastrādājusi, un es domāju, ka tas ir labs pamats turpmākam darbam. Merci, Madame Anderson. Paldies, Andersons kundze, par vispārēju jūsu sņojuma izklāstu. Un tik tiešām te ir nepieciešams konkrētas atbildes, jo te runa ir par patērētāju, kā jūs to teicāt. Došu vārdu ēnu referentiem. Verbērkungs. Labdien! Runāšu dzimtajā valodā. Noteikti varēšu izteikties uh, skaidrāk uh, šajā sarežģītajā jautājumā nekā franciski. Uh, Nu, man jāsaka, ka es biju vairāk kā pārsteigts izlasot ziņojumu projektu, jo es biju uh, referents par komisijas paziņojumu par trešās pasta direktīvas ieviešanu, kur mēs patiesībā bijām vienošies par pilnīgi citu ceļu. Tagadējā referente toreiz bija ēnu referente no sociāldemokrāta politiskās grupas, un es godīgi sakot esmu vīlies, ka tas ceļš, par kuru toreiz vienojāmies, uh, vairs netiek izvēlēts. Kāpēc? Uh, Tāpēc, ka pirmkārt jau jāsaka, ka te ir runa par uh, pārobežu paku piegādājumiem. Šī nav paku, pasta direktīva, ceturtā pasta direktīva, to visu tagad sajaukt ar vēstulēm, nu, tad uh, prasīt vēl komisijai kaut ko iesniegt. Uh, komisija taču ļoti apzināti savā paziņojumā teica, ka tur nekas netiks piedāvāts. Otrakārt, mēs vienojamies par to, ka uh, universālā pakalpojuma sniegšanas pienākumā mēs neko nemainīsim. Eiropas parlamenta lēmums tika pieņemts ar sociāldemokrāta politiskās grupas atbalstu, un tagad tomēr lasot ziņojumu, es lasu, ka paku jomā, kas bija konkurencei atstāta, tur vienmēr taču tika norādīts, ka tur, kur darbojas konkurence, mēs nevēlamies regulatori iejaukties, un tagad pēkšņi tiek uh, teikts, ka uh, konkurence darbojas un ir jāreglamentē. Tā ir interesanta diskusija, bet uh, jāsaka, ka tautas partija šeit īpaši ērti nejūtas šajā jomā. Tātad konkurenci samazināt tur, kur darbojas konkurence, nu, tas man šķiet ļoti sarežģīti. Un tad ir jautājums, kur tad ir problēma, un uz to mums vajadzētu koncentrēties. Tas ir jautājums par uh, cenām pārobežu paku sūtījumiem. Ja mēs vēlamies, lai tur arī mazie un vidēji uzņēmumi iesaistās, lai viņi tiek iekšā šajā tirgu un lai ir lielāka konkurence, tad eh, jāparaugās uz ražošanas ķēdi. Un mēs nevaram vienkārši teikt, man visa šī sistēma eh, attiecībā uz at, at, ar samaksām, šis eh, galīgais, galējais maksātājs, šis, šis sums, tas man nepatīk, tā nevar teikt. Uh, tas viss balstās uz startautiskiem nolīgumiem. Pasaules pasta nolīgumā tas tā ir atrunāts. Un es nezinu, vai pārobežu pakešu, es atvainojos paku eh, piegādātāju eh, šo pasta nolīgumu var mainīt. Tā ir eh, interesanta pieeja, bet man tomēr ir sajūta, ka tā īsti nav pareizā pieeja. Tagad pēkšņi visu iekļaut uh, šajos uh, universālajos uh, pakalpojumu sniegšanas pienākumos, nu, tur es uh, apsveicu jūs ar iekāpšanu šajā slazdā. Es skaidri zinu, kurš jums šo slazdus izlika. Var nosaukt vārdos šīs organizācijas. Mēs uh, ejam uh, katastrofas virzienā, jo tur tad būs jāatbild uz pilnīgi citiem jautājumiem, no kuriem mēs ļoti apzināti uh, izvairījāmies manā ziņojumā, sakot, ka šīs citas lietas, eh, proti, kas tad eh, maksās par šo universālo pakalpojumu sniegšanas pienākumu, uz šiem jautājumiem mēs negribējām atbildēt, eh, un tas ir ļoti, ļoti nopietnas punkts. Tas ir skaidri jāsaka. Un tad vēl ir jāraugās, kas tad ir tās uzraudzības iestādes, ar kurām jūs šos cenu kontrols jautājumus vēlaties izskatīt un kā to skaistāk formulēt, un vai tas tiešām ir mūsu modelis. Es jums pilnīgi atklāti pateikšu, kas mums šeit ir, eh, ir pastāvošās likumdošanas ieviešanas problēma, kam ir skaidrs pamatojums, jo tie, kuri uh, uzrauga tirgu, uh, vienlaicīgi ir arī tie, kuri, uh, kuru īpašumā ir lielākie uh, pasta uzņēmumi. Teiksim atklāti, tā taču ir tā problēma, bet ar jūsu priekšlikumu jūs to neatrisināsiet, jūs vēl stiprināsiet tos, kas eh, līdz šim ir bijuši spēcīgākie un visus pārējos vienkārši izstumsiet. Vairs nebūs nekādas jēgas iesaistīties šajā tirgu, un tas ir tirgus, kurā konkurence līdz šim ir darbojusies. Nu jā, nu drosmīgs gājiens, un tas pats attiecas uz eh, pieejamību. Uh, ka cilvēki varētu atļauties, tas ir trešajā pasta direktīvā, un tas bija arī pirmajā pasta direktīvā, tas ir skaidri nosaukts. Es varu tikai aicināt komisiju savu uh, tiesību ietvaros uh, uz to uzstāt. Un uh, nevis tagad vienkārši pateikt, to mēs atrisināsim, izveidojot lielisku nacionālo tirgu, supranacionālo tirgu, kas tad beigās nedarbosies. Jā, tās definīcijas ļoti skaisti teoretiski un tas darbojas starp uzņēmiem bez problēmai, bet vai tas tiešām darbojas privātā kontekstā, pārobežu kontekstā? Mans mīļākais piemērs. Omīte aizsūta studentam, kas studēja ārzemēs, uh, sevis izceptu kūku, tas ir privāts paku sūtījums. Tur visus jūsu modelis nedarbojas, tas ir tiek izslēgts, jo pirmajās debatās es to teicu. Šeit mums ir runa par to, kur ir patērētāja tiesības un kā tās varam stiprināt. Jūs ar savu priekšlikumu vājināt mana uh, kā patērētāja tiesības, jūs stiprināt pakalpojums niedzēju pozīcijas. Un tāpēc man šeit ir ļoti, ļoti lieli iebildumi. Uh, Es ar prieku gaidu nākamās sarunas un tagad eh, jūtos spiest uh, Uh, uzbūrt vēl papildus grozījumus, nekā bija plānojis, un uzreiz jau var pateikt referents kundze ar to pieeju, kur esat izvēlējusies. Jūs sagrausiet kaut ko, bet neko ar jaunu neradīsiet, neko jaunu labāku neradīsiet. Jūs vienkārši sagraujat pastāvošās struktūras, kuras būtu šur tur jāpielabo. Esmu gatavs arī norādīt, kur un kā, bet jūsu priekšlikums iet nepareizajā virzienā, un es ceru, ka ka komisija arī ir tādās pašās domās un ka padome uh, var eh, to pieņemt tikai vienbalsīgi, jo, ja mēs ietu pa šo ceļu, tad mēs daudz ko iznīcinātu un galu galā uh, viss kļūtu dārgāks, jo radī, rastos monopola dalība valstīs, un tāpēc man ir liels bažas, vai vajadzētu iet pa šo ceļu. Paldies, Ferberkungs! Zlatovska kungs, Jums vārds. Kādēļ jūs ejat prom? Nāciet atpakaļ. Lūdzu, jums vārds, jā. Jā. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies, atvainojiet. Um, liels paldies. Um, ka sagatavojāt eh, es paldies par šī projekta sagatavošanu, jo tas ņem vērā ļoti daudzus jautājumus, kas eh, jau parādījās eh, mūsu debatēs. Ši, šajā tekstā ir atrunāti galveni izaicinājumi, kas saistās ar piekļuvi pārobežu Um, paku piegādes pakalpojumiem. Ir uh, konkrēti komentāri par uh, sasto pantu. Es redzu, es saprotu, kāds ir mērķis. Es saprotu, ka ir uh, mērķis uzlabot piekļuvi lietotājam, lai būtu izdevīgs finansiāli šis pakalpojums, bet mēs nevaram uh, koncentrēties tikai uz izmaksām. Ļoti svarīga ir arī kvalitāte kā tāda un lietotāju uzticība šim pakalpojumam. Ja mēs paplašinām tvērumu uz visām struktūrām, kas nodrošina šos pakalpojumus pārobežu līmenī, tas uh, Eh, būtu tikai apsveicami. Tas jau arī parādās 4. pantā. Bez šāda paplašinājuma mēs nevarēsim strādāt efektīvi. Ja mēs gribam, lai cenas būtu parobežu līmenī efektīvas, mums nepieciešamas. Eh, nepieciešams eh, ievākt informāciju no iesaistītajām pusēm. Priecājos arī par to, ka Andersons kundze piedāvā arī realistiskus eh, termiņus eh, arī dzēn eh, statistikas datu iesniegšanai kompetentajām iestādēm. Šādi uzlabojumi ļoti apsveicami attiecībā pret sākotnējo komisijas priekšlikumu, taču par piekto pāntu un par pieejamības izvērtēšanu. Nu, es nezinu, vai tas tiešām būs liederīgi. Baidos, ka tas varētu tikai uh, kropļot tirgu. Slieksnis darbinieku jomā ir samazināts. Atkāpes tātad izņēmuma gadījums, zem kura nav jāsniedz informācija, ir mainīts. Komisija piedāvā 50 un vairāk. Uzskatu, ka tas ir pareizi, jo tas palīdzētu izvairīties no nesmērīgas loga, kas gultos uz eh, MVU pleciem. Jācīnās, protams, ir ar izmaksām, ar birokrātiju, kas eh, tikai, kas tikai palielina izmaksas eh, un satārdzina visu šo procesu. Informācija par to par sensitīviem jautājumiem un par eh, jautājumiem, kas eh, tātad ir, eh, kas ir konfidenciāli. Arī ir atsevišķi jautājums. Katrā ziņā es pateicos referentes kundzei un es varu tikai uzteikt viņas paveikto, kas tik tiešām ir krietni, krietni atvieglošu situāciju un padarīs to mazāk birokrātisku. Paldies, Peličkas kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, šeit redzu divus veidus, kā uz to skatīties. Vai nu runāt par visiem jautājumiem, kas liekas aktuāli, un tad es baidos, ka jums, eh, jūs nedod man tik daudz laika, jo man te vajadzētu aptuveni pusstundu, lai par to visu izrunātu. Otrs veids eh, būtu darīt citādi. Aizmugurē zālē redzēju cilvēkus, kas pārstāv iesaistītās puses, kuras esmu saticis eh, vairāko apaļo galdu, apaļo galdu sarunās, eh, un eh, arī šodien vēl diskutēju par šiem jautājumiem. Un teicu viņiem šodien, ka pēc sarunu raundiem, izvērtēšu situāciju un nākšu klajā ar grozījumiem. Varbūt tagad es eh, nenākšu klajā ar konkrētākām idejām, bet vēlos teikt, ka piekrītu Andersons kundzei un visiem, kas izteicās. Es eh, nevēlos eh, noliegt, ka šie likumdošanas projekti uh, ir ļoti sarežģīti, bet es domāju, ka tieši šis konkrētais eh, piemērs ir ļoti, ļoti tehnisks un sarežģīts, sarežģītāks par tiem, ar kuriem sadēm ikdienā. Diskusijās ar iesaistītajām pusēm varu teikt, ka ļoti reti esmu saskāries ar tik ļoti diametrāli pretējiem viedokļiem par šo jautājumu. Tas ir Tas vien jau ir zīmīgi. Jūs varbūt atceraties, kad mēs pirmoreiz runājām par to komitejā, teicu, ka esmu diezgan atturīgi noskaņots un šaubos par to, vai viss piedāvātais tiešām būs pieņemams. Es redzu, ka ir jāvienkāršo, jākonsolidē šis projekts un dažas lietas ir jāpakoriģē. Katrā ziņā mans uh, trūkums ir tāds, ka nebija ne ānu referents, ne referents uh, pasta jautājumas. Varbūt, ka tā pat ir priekšrocība. Katrā ziņā varu teikt, ka šis, uh, šī nozara ir ļoti mainījusies pēdējo gadu laikā, un tagad mēs varam skatīt, kāds tad ir apjoms šīm pakām kāds ir, kāda ir tirgus eh, konkurētspēja un kā ir bijis pirms eh, vairākiem gadiem. Šī uzņēmējdarbības nozare mainās. Debatēs par šiem jautājumiem ļoti bieži dzirdam tradicionālās eh, kompānijas, kas piegādā pakas, un ir arī tādi uzņēmumi kā Amazon, uh, Es domāju, ka viss ļoti ātri mainās un jau pēc diviem, trim gadiem viss mainīsies. Tādēļ tik tiešām šāda pārskatīšana ir nepieciešama. Es domāju, ka vairākiem noteikumiem iesaistītās puses pilnīgi noteikti piekritīs, sevišķi par to, kas skar informācijas piekļuvas nepieciešamību. Tāpat arī ļoti interesanti uzklausīt uh, nacionālās regulātoru iestādes. Kolēģi runāja par patērētājiem. Par kuriem patērētājiem tad mēs runājam? Par kuriem lietotājiem? Vai tiem, kas kaut ko pērk internetā? Vai tiem, kas uh, uztur portālus un eh, vai tiem, kas eh, piegādā to visu. Šeit eh, jautājums tik tiešām ir ļoti, ļoti komplicēts. Un te arī cieši sasaisti ar tirgu situāciju, ar konkurenci. Dažkārt šķiet, ka šie spēlētāji dominē tirgū. Dažos gadījumos viņiem ir ierobežota Tirgus daļa dažos eh, nav tik ierobežota, jā, tirgus eh, ir ļoti atšķirīgs eh, katrā dalībvalstī. Es drīz beigšu savu sakāmo priekšsadētājas kundze. Ir skaidrs, ka te runa ir par jautājumu, kas ir ļoti strīdīgs, būs man arī šādi tādi iebildumi, bet es nākšu klajā ar grozījumiem, kam vajadzētu uzlabot tekstu, manuprāt, un kas uh, veicinās uh, veiksmīgu tirgus darbību un kliedēs šķēršļus. Uh, arī dzene, prognozējot jau saulēcīgi, kāds tirgus būs pēc desmit gadiem. Paldies, Teličkas kungs. Daudz laika mums vairs nav palicis, tādēļ es gribētu dot vārdu komisijai, lai tā varētu izteikties. Līdz ar to aicinu runāt īsāk deputātiem Gonzales kunga, kundze. Paldies, runāšu ļoti īsi. Vispirms jau vēlos pateikties mūsu referentei par šo ziņojumu projektu, kas uh, ir iekļāvusi komisijas priekšlikuma pozitīvos elementus, bet arī tādus jautājumus, uh, kas varbūt nav tik pozitīvi vērtējami. Katrā ziņā es vēlos vēlreiz uzsvērt to, ka nu diena pateicos par centieniem, kas ir veikti, par ārtavu, kas ir ieguldīta šajā darbā. Ir skaidrs, ka ir jādomā par operatoriem, kas strādā paku pārvadājumu un piegādes jomā, ir jādomā arī par šo informācijas slogu. Uh, Tas viss ir diezgan svarīgas problēmas. Jāuzdod arī vairāk jautājumi. Kāds tad ir šī reglamenta mērķis? Šis regulas mērķis pirmkārt jau uzlabot uh, starp savietojamību, starp uh, dažādām valstu sistēmām. Komisija pati saka, ka uh, 10% tikai rada pārskatāmības problēmas. Tad uh, kādai mums vajadzētu defaultā katru gadu pārskatīt šos tarifus. Mēs tad varētu uzskatīt vienkārši, ka kontrols mehānismiem jākoncentrēs uz konkrētiem gadījumiem, kur rodas aizdomas, ka varētu būt kādas problēmas. Otrs būtu par to, ka mēs šeit esam tādā ļoti komplicētā situācijā, uh, ļoti daudzveidīgs uh, tirgus ir Eiropas Savienībā paku uh, pārobežu piegādes pakalpojumu jomā. Un es domāju, ka ir jāsaprot, ka skaidrības uh, šobrīd nav visiem, kā tieši tad rīkoties. Tādēļ būtu svarīgi, lai būtu skaidrs normas un lai arī tajā pašā laikā tiktu saglabāta uh, darbinieku aizsardzība un atalgojuma līmenis. Es domāju, ka jauniem tekstiem vajadzētu atrunāt arī jautājumus, kas skara uh, lielos operators, kas uh, ir ieņēmuši diezgan dominējošu vietu tirgu. Un visbeidzot, uh, Patērētāju aizsardzība. Mēs jau zinām, ka patērētāji ir diezgan neaizsargāti pret uh, atsevišķu operatoru rīcību atsevišķās dalībvalstīs, un līdz ar to tad arī mēs par to iesniegsim grozījumus. Uh, paldies, Gonzāles kundze, Ajoto kundze, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Uh, kundze, varēju, vēlējos pateikties referentē par lielisko darbu pilnīgi noteikti ir ļoti daudz pozitīvi aspekti, par kuriem var runāt arī sīkāk, kā piemēram tas, ka ir mēģināts iet nedaudz tālāk par komisijas pozīciju, risinot šīs problēmas. Ir skaidrs, ka šī problēma aizvien vairāk kļūst aktuāla, jo e-komercija ir ļoti lielos apmēros uh, palielinājusies un uzņēmusi apgriezienus, uh, tādēļ ļoti svarīgi to regulēt un sistematizēt Eiropas Savienībā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un uh, nodrošinātu godīgu konkurenci. Šādiem pakalpojumiem turklāt jābūt lētākiem lietotājiem, proti iedzīvotājiem, pilsoņiem un jābūt arī lielai efektivitātei un pārskatāmībai. Lai būtu lielāka efektivitāte ar mazākām izmaksām, eh, tas būtu viens no pamatprincipiem, kas eh, eh, tātad šeit ir dominējis šajā tekstā. Un arī runājot par digitalizāciju šajā kontekstā, varam teikt, ka e-komercija ir ļoti nopietns eh, aspekts, kas ir jāņem vērā. Ir jāseizina laiks, jāsamazina izdevumi un jānodrošina caurskatāmība. Netrīkst arī aizmirst eh, to, ka šī transporta, eh, transporta mm, jautājuma aktualizēšanās masveidā ir uh, svarīgs jautājums, un to nedrīkst ignorēt. Mēs nāksim klajā ar konkrētiem grozījumiem, un tos arī darīsim zinām uz uh, referentēm. Liels paldies Ajūtā kundzei. Tagad došu vārdu deputātiem, kas uh, nav ēnu referenti. Baha kungs, paldies, priekšsētātājs kundze. Ganz kurz. Pavisam īsi. Markus Ferbers patiesībā jau runāju par daudzām bažām, kas mums ir, bet eh, nevaru eh, piekrist šiem lieliskajiem, piemēram, par kūku. Studentiem nepatīk, viņiem sūt kūks, viņi grib naudu. Un naudas nosūtīšana, tas neietilpst šajā priekšlikumā. Špas paizaitē. Nu jā, joks pie malas. Divas lietas, kas eh, patiesībā interesē patērētāju cenu caurskatāmība. Uh, un tur, manuprāt, mums uh, vēl ir jāpiestrādā. Un uzņēmumiem tas bieži vien uh, šķiet kā tāds uh, noslēpums, kas jāslēpj, un otrā lieta ir izvēles brīvība. Es domāju, ka kā patērētājam nav vispār izvēles brīvības. Viņiem ir darīšana ar uzņēmumu, un uh, kurš tad eh, nosūta paku, to nosaka vienošanās starp eh, uzņēmumiem. Līdz ar to klientam nav izvēles brīvības. Ļoti pareizi Taličkas kungs teica, ka tirgus funkcionēšana un konkurences funkcionēšana visu laiku mainās, un tas turmākajos gados arī noteikti vēl eh, attīstīsies, un tāpēc es biju diezgan pārsteigts, ka komisijas priekšlikums pārēdz 2019. gadā pārskatīšanu, man šķiet, ka līdz šim laika posmam vēl nebūs pietiekams informācijas, ne tikai šī iemesla dēļ, un citu iemeslu dēļ arī nevajadzētu iejaukties tirgu. Tāpēc es uzskatu, ka, un tā jau eh, referente Lūcija Andersone eh, to darīja, ka šeit pie tā vēl kaut kas ir eh, ļoti jāmaina. Paldies! Paldies, Baha kungs. Tagad Ravadalens kundze lūdzu. Paldies, vispirms gribētu pateikties referentei par lielisku paveikto darbu kas patiesībā ļauj mums mainīt eh, skatījumu uz šo jomu, raugoties uz visiem operatoriem un nevis tikai universālo pakalpojumu sniedzējiem. Jāņem vērā tas, ka paku pārrobežu piegādas eh, pakalpojumu tirgus jau ir konkurences tirgus un eh, šie eh, nolīgumi par universālajiem pakalpojumiem nebremzēs konkurenci. Un tā kā mēs nevēlamies tikai pievērsties universālajiem pakalpojumiem, tad tādas grupas kā FedEx un UPS ir spēka pozīcijās, citādi sakot, tātad likt par pienākumu uh, universālo pakalpojumu sniedzējiem publisko strateģisko un uh, slepeno informāciju, tas uh, dotu uh, uh, labāku situāciju tām privātajām kompānijām, kas jau tā ir labākā uh, situācijā. Jau tagad ir dažādas ārskatāmības noteikumi, ir jāpublisko cenu struktūra, jā, ir jābūt pieeja informācijai, bet nedrīkstam caurskatāmības vārdā um, nostādīt sliktākā situācijā um, privātos operators, kam jau tā ir grūtāk ielausties šajā tirgu. Paldies! Monsieur... Paldies, Rikē, kungs, lūdzu. Jā, Paldies, priekšsādātājs kundze, ir diezgan interesanti, jo Rebadolens kundze eh, ļoti skaidri izpauda savu viedokli, un man ir jautājums par šo ziņojumu, kas man šķiet diezgan sarežģīts. Ja es pareizi saprotu, tad eh, vispirms mēs eh, piedāvājam universālos pakalpojumus. Jā, tas ir pienākums, tā nav nekāda dāvana. Uh, Uh, un ir jābūt spējīgiem sniegt šos uh, pakāpojumus, kas ir pieejami visiem, tā tad ir universāli, un um, šīs uzdevums ir uh, jāuzņemas, un tas diez vai ekonomiski daudz dod. Un tad ir tāds kā otrais tirgus, kas strauji attīstās e-komercijas rezultātā, uh, un kas potenciāli varētu uh, radīt ļoti būtiskus uh, ieguvumus. Un tātad mums ir uh, jāaizsargā universālie uh, pakalpojumu sniedzēji, uh, vai drīzāk jāpasargā patērētāji, jo viņu situācija arī nav optimāla. Ja mēs ļausim darboties konkurencei, tad uh, Eh, būs eh, tirgus eh, pēdiņās un jāpanāk šis te līdzsvars starp divām pusēm, kas nav īpaši vienkārši. Jā, un deputāti jau izteicās par šiem jautājumiem. Visi tā kā izteicās pār un pret, bet Revedolens kundze ļoti skaidri uh, Um, un izlēmīgi runāja. Varbūt, ka ir uh, līdzīgas sajūta citiem, ka nekādu žēlastību universālajiem pakalpojumu sniedzējiem un jāļauj darboties tirgumu. Nu jā, bet tas ir sarežģīti un kā jau jūs es arī labprāt uzzinātu, kāda ir komisijas pozīcija Vai var pāriet no viena temata uz uh, citu, vai mēs varam domāt, ka universālajie pakalpojumi jau ir atrunāti, reglamentēti un uh, tad regulēt šo otru tirgu un kāda ir saikne uh, starp šiem abiem, un uh, man šis jautājums nav īsti skaidrs. Jā, mēs centīsimies jums to izskaidrot, uh, Rikē kungs. Demontē kundze, lūdzu. Sī, grācie. E, intanto un ringraziamento alla relatrice per l'ottimo lavoro. Jā, paldies, paldies eh, referentei par lielisku paveikto darbu, paldies, eh, ka uh, izsvītrojot šo konkrēto atsaucu uz universālo pakalpojumu sniedzējiem, nav jēgas uh, šeit nodalīt operators brīvās konkurences tirgū. Uh, un mums ir jābūt piesardzīgiem arī e, runājot par regulatāru instrumentu lietošanu, tad, kad ir augošs tirgus. Konkurēt spējai ir jābūt proporcionālai un nedrīkst radīt e, konkurencē kropļojumus. Tāpēc mums vajadzētu iejaukties tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai minimalizētu administratīvo slogu un izvairītos e, no pārmērīgas uh, datu vākšanas, ja tas nenāk par labu uh, patērētājiem. Par piekto pāntu mums ir no jauna jāpaskatās uz to, lai atstātu nacionālajām iestādēm iespēju izvēlēties. Jo es domāju, ka uh, tas ir ļoti svarīgi runājot par konkurences jautājumiem. Paldies, Vimandra Kampfkungs un pēc tam Aizsandra Kundze. Wim van der Kankungs. Dank u zeer. Ik heb bij het vierde spoorwegpakket geleerd. Paldies priekšsēdētājiem. Runājot par uh, dzelzceļa pakotni, es sapratu, ka maksimālo uh, parasti ir grūti sasniegt uh, tātad tā, to, ko mēs, to visu, ko mēs būtu gribējuši vēlēt, būtu gribējuši sasniegt. Un um, mm, varbūt nevienmēr uh, tam jābūt mūsu mērķim. Tā kā klausoties Ferbera kungu, varbūt jāsaprot, uh, ar ko universālo pakalpojumu sniedzēji atšķiras no tirgus operatoriem no mūsu sektorā. Uh, Un varbūt mēs varēsim uh, daudz ko panākt, saglabājot šo niansētību. Šķiet, piektajā pantā šī nianse pilnīgi pazudusi. Līdz ar to būtu nepieciešams sniegt vairāk informācijas, bet es tagad brīnos, vai regulātām ir vieta. Jo man šķiet, ka te tieši jānošķir šo atsevišķo operatoru situāciju. Tātad Andersoni, eh, Andersons kundze ir 61. Eh, grozējums, kur viņa norāda uz trūcīgiem eh, patērētājiem un arī uz invalīdiem un cilvēkiem, kas dzīvo attālos reģionos. Tas nav optimāls risinājums. Vai paku piegādātāji var tagad pārbaudīt jūsu ienākumus un saprast, kādi noteikumi uz jums jāattiecina? Man šķiet, ka tas ir pašs pārvaldību uzdevums, ne jau uh, paku piegādātāju. Man šķiet, ka tas uh, nav pareizi. Tātad jābūt skaidri niansi starp tirgu un universālo pakalpojumu sniedzējiem, uh, patērētāju cenām jābūt saprātīgām, bet kā tagad par tām vienojas, teiksim, vācieši un holandieši, es nedomāju, ka mums tas ir jāregulē. Es katrā gadā es esmu ļoti pret 61. grozījumu. Paldies! Paldies, Vīmbandi Kampkungs, Ajāls Enders kundze. Paldies! Uh, Es jau domāju, ka mēs to noraidīsim. Pirmoreiz, kad es ieraudzīju šo priekšlikumu. Te ir zināmas problēmas ar caurskatāmību, runājot par pārobežu jautājumiem, teiksim, kad pāka tiek nosūtīta no Francijas uz Spāniju vai otrādi, rodas problēmas. Bet citādi viss ir atvērti, caurskatāmi, un to visu nosedz attiecīga direktīva. Tagad esam saņēmuši informāciju. Par to, ka tas viss ir jāpaplašina, ka um, tieši 4. 5. panta aptvērums jāpaplašina, 6. pants jāsvītro, jāprecizē operatora situācija. Uh, Un uzmanīgi jāskatās, kā no investīcijām gūt uh, optimālu labumu. Bet principā tiek piedāvāts tāds sajaukums uh, starp uh, pasta piegādēm, paku piegādēm un citiem pasta pakalpojumiem. Jāpadomā tagad, vai tiek saglabāts līdzsvars un kā tiek risinātas problēmas. Mums taču ir direktīva par pastu pakalpojumiem, vai tiešām jāgroza teksts arī šeit? Mēs īsti nesaprotam. Kāpēc vienošanās valstu, dalībvalstu līmenī šeit ir pazudusi? Principām valsts pati var lemt, kas ir optimāls risinājums. Un, protams, ja vēlamies harmonizēt situāciju, tā ir viena lieta, bet nevajadzētu atcelt bilaterālos nolīgumus, ja tie labi darbojas. Paldies, eh, Ertoga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, referentē visu pirms par labu darbu. Un uh, teikšu, es te nemaz nesaskatu tik uh, krasu pretstatu, kā to kolēģi uh, klāsta. Man šķiet, ka visnotaļ iespējams nonākt pie kompromisa. Uh, Nu, varbūt dažas svarīgākas lietas eh, visu pirms eh, Eiropas komisijas eh, sākotnēji doma liberalizācija un konkurētspējas veicināšana, pat ja tas notiek samāksloti. Tas jau nav slikti pats par sevi, bet tas neļauj sasniegt mērķi, ja mazie uzņēmumi tiek iespiesti uh, tirgu, uh, šie uzņēmumi nevar pienācīgi maksāt darbiniekiem un nevar uh, relevanti darboties šajā tirgu, un tas arī jāuzsver. Tad Ferbera kungs minēja ievadā. Eiropas komisija raksta citu starpā, uh, ka tiks izmeklēta sit situācija attiecībā uz universālo pakalpojumu sniedzējiem pārobežu kontekstā un uh, publiskas uh, cenas, uh, ko viņi nosaka, uh, 3-5 reizes pārsniedz uh, pašmāju cenas. Mani interesē, par kurām valstīm šeit ir runa, kāpēc komisija uz to nenorāda. Un otrais jautājums, kāpēc komisija pirms kaut ko tādu rakstīt, uh, nedodas. Uh, pie šo valstu pārstāvjiem un uh, nerunā ar tām, jo komisija ir uh, līgumu um, sargs praktiski. Un tad uz sastajā pantā mēs kādri redzam, ka komisija mākslīgi, uh, uh, lai notiek uh, kas notiekdam, notiekdams, bet uh, tomēr uh, vēlas uh, panākt savu. Ja mēs runājam par šiem standartizētiem piedāvājumiem, kas jāizsaka operatoriem, operatoriem mēnešu laikā jāatbild, man šķiet, ka tā ir birokrātija. Tas nav vajadzīgs. Tas nepalīdz. Jāļauj uzņēmējiem darīt savu darbu. Ceturtajā dzelzceļa paketē mēs darījām to pašu. Mēs mēģinām ritošo sastāvu, kas tirgu nemaz nav atrodams, dažādu iemeslu dēļ mēģinājām uh, likt valstīm par to maksāt. To mums nevajag. Es neesmu pret konkurētspēju, bet konkurētspēja konkurētspējas vārdā tas nenovedīs nepie kā laba. Un noslēgumā un piekrītu visam, lai atbalstītu caurskatāmību, bet nevar jau pieļaut tik tālējošu caurskatāmību, ka tie uzņēmumi, kas uh, paklausa, uh, kas ir likuma paklausīgi, kas dara visu, kas jādara, kas uh, maksā labu algu darbiniekiem, ka viņi uh, tiek spiesti mm, izpaust savus profesionālos komerc noslēpumus, ko pēc tam komisija un nacionālajie regulātāji publiskos un darīs zinām visai pasaulē. Tas nu ir pārāk tālējoši, ja mēs runājam uh, par uh, publiskotajām uh, cenām un tarifiem. Tā ir viena lieta, regulātājiem varbūt tas ir jāredz, bet runājot par Uh, gala cenu un uh, to publiskošanu, uh, tas nu, gan pilnībā neiekļaujas šajā, šīs nozares loģikā, tā kā tomēr nepārspīlēsim. Paldies, Ertokungs, par jūsu komentāru. Es skatos komisijas virzienā. Temaka kungs, kur jūs esat? Jūs esat no Grau ģenerāldirektorāta. Dārgie kolēģi, labprāt uzklausīsim komisijas redzējumu. Lielas paldies par iespēju izteikties. Paldies Lūsija Andersonai par uh, savā ziņojuma prezentāciju. Lielisks darbs. Paldies deputātiem kas uh, komentēja to, kas notiek. Mēs saprotam, ka šis dosie ir tehnisks. Mēs saprotam, ka tas tiek arī apstrīdēts. Un droši vien domstarpības um, tāda neizbēgama lieta šeit. Bet uh, ceram uz konstruktīvu risinājumu. Uh, kaut arī Nu, tagad es nevarēšu droši vien atbildēt uz visām atbildēm. Man ir arī 3-4 komentāri, ko paust sākumā. Vispirms saprotam, ka komisijas priekšlikums papildina pasta pakalpojumu direktīvu. Pasta pakalpojumu direktīva tika attīstīta, kad eh, cilvēki sūtīja vēstules eh, pa pastu. Uh, un uh, visa šīs internetlietas nepastāvēja tā, tā, tādā formātā kā šodien. Un uh, mēs domājam par šīs direktīvas pārskatīšanu, bet uh, tagad vēl nav īstais brīdis, līdz ar to nepieciešama papildu likumdošana, lai atrisinātu uh, problēmas, kas ir uh, samilzušas un uh, lai uh, uh, atslogotu nedaudz šo pasta pakalpojumu direktīvu. Tad par patērētājiem bija runa. Uh, Piekrītam referentei. Lietotāji, patērētāji ir eh, šī priekšlikuma centrālais elements. Un mēs cenšamies eh, e-tirgotājus, e-komersantus īpaši eh, maziem, uz, mazus uzņē, uzņēmumus atslogot, sūtot pakas. Ja, teiksim, jūs esat eh, no mazumtirgotājs saņēmis eh, paku un eh, vēlaties to atgriezt, tad, protams, ir labi to darīt par saprātīgu cenu. Nu, tātad, protams, patērētāji ir iekļauti mūsu apsvērumos, mm, izsakot šo priekšlikumu. Bet mēs te nerunājam par šis priekšlikums nav par patērētā tiesībām, es jums uh, atgādinu. Bet mēs domājam par patērētājiem. Bet nevēlamies pārslogot arī uzņēmumus. Tāpat laikā. Tad jautājums, vai uh, aptvērumā ir tikai universālo pakalpojumu sniedzēji vai visi operatori tirgu. Te ir divi argumenti. Visu, principā, pasta pakalpojumu direktīva runā par visiem operatoriem un attiecīgu uzraudzību. Bet individuālajie operatori ir pakļauti nacionālā regulētā kontrolei, trešajā pantā tas rakstīts, un te mēs runājam par visu pakalpojumu sniedzējiem. Nu, tagad eh, jūs pajautājāt, kas notiks pēc trim, pieciem gadiem. Nu, uz to mēs pagaidām nevaram atbildēt. Un pagaidām šis pienākums skar visus operatorus. Tad uh, eh, 35. Eh, pants, kas skar caurskatāmību, tas atsaucas uz pasta direktīvas 12. Mm, pantu kur mēs runājam par uh, universālo pakalpojumu sniedzējiem, tradicionāliem uh, pasta uh, uzņēmumiem. Un mēs vēlamies šo saikni saglabāt arī šeit, un uh, to atrunājam 4. un 5. pantā. Tāpēc mēs neatiecinām uh, pieejamību un saprātīgu, cenu saprātīgumu uz visiem operatoriem, citādi mēs zaudētu pasta direktīvas loģiku. Un uh, sestais uh, pants, uh, trešo pušu piekļuve. Mēs uzskatām, ka šis pants palīdz maziem uzņēmumiem, kas savus pakalpojumus vēlas piedāvāt citās valstīs. Šobrīd tas ir sarežģīti. 90% mm, tirgu dominē uh, tradicionālais pasts un uh, ekspres pasts. Būtu labi, ja arī mazie uzņēmumi varētu uh, tur operēt. Viņam pašiem sarežģīti ir to darīt, bet mums ir dažādi sastarpējās savietojamības uh, um, dažas programmas, uh, kas to pieļauj. Un, un nevienu nefavorizējot, mēs piedāvāt maziem uzņēmumiem iespēju uh, tomēr um, iekarot uh, vietu šajā tirgū, izmantojot instrumentus, ko piedāvājam. Tas pagadam ir viss, ko vēlos teikt. Paldies! Es došu vārdu Andersonas kundzei, lai uh, atbildētu. Es zinu, ka jums ir vēl viena sanāksme. Uh, Bet uh, sarežģīti tagad uh, īsi atbildēt, jo komentāru bija tik daudz. Ēnu referents sanāksme notiks nākamnedēļ, un līdz 16. maijam var iesniegt grozījumus. Bet es individuāli aprunāšos ar katru no šodienas runātājiem. Sarežģīti joma tā ir, tā tas ir. Un to tik pierāda plašs viedokļu spektrs, uh, kas mums te izskanēja. Droši vien noslēpums ir saglabāt labu līdzsvaru un iespējams konfidencialitātes apskatāmību. Mēs varētu nedaudz pārvietot uh, priekšlikuma tekstā, lai šo līdzsvaru saglabātu. Rikiekungs jums, Rikiekungs jums ir taisnība. Mēs aplūkojam uh, ierobežotu cenu tarifu daudzumu, bet daudz no tiem ir daļa no universāliem pakalpojumiem, tātad tas viss jāskata ļoti piesardzīgi. Bet šķiet, ka tomēr varēsim izdarīt kaut ko noderīgu. Paldies, um, Andersonas kundze. Es atgādinu, ka grozījumus var iesniegt līdz 16. maijam, pulksten 12. Mēs uh, turpināsim darbu. Mēs uh, skatīsim uh, finanšu noteikumus, uh, kas skara budžeta izpildīšanu, tas ir atzinuma projekts. Un mūsu referents ir Vims Vantekamps, jums ir iespēja prezentēt ziņojumu. Ja jūs vēlaties doties prom, dariet to klusi, lūdzu, lai mūsu referents varētu runāt. Yeah. Um. Lielas paldies! Es um, sākšu ar to, ka uh, teikšu, ka Lūcijas Andersonis uh, jautājums ir pilnīgi elementārs salīdzinājumā ar uh, manu jautājumu par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Šis uh, aspekts parādās 18 uh, eh, regulās un nolēmumos. Transporta komiteja saskaņā ar 54. regulas pantu ir eh, atbildīgā komiteja, kam ir ekskluzīva kompetence par veselu virkni pantu, taču itra komitejai ir tiesības uh, paust atzinumu par uh, šiem jautājumiem, un mēs arī to esam darījuši. Pirmkārt, jau vēlos pateikties uh, ēnu referentiem personālam, kas uh, bija tran komitejā, šķiet Mārtiņš Šulc arī ir viens no tiem, bija ēnu referentu tikšanās nesen, un tās laikā mēs diskutējām par kompromisu grozījumiem un arī centos apstiprinājām. Runa šajā gadījumā ir par to, ka mēs um, ieviešam tā saucamo blending mehānismu, kas nozīmē to, ka teorētiski jābūt lielākai elastībai finansējuma piesaistēji investīcijām transporta nozarēm. Pirmkārt jau ir tas, par ko runāja arī kungs, ir par uh, jaukta tipa projektiem un atbildības sadalījumu. Un uh, Eiropas Investīcija banka šajā gadījumā neuzņemas uh, atbildību. Un mēs uh, varam piekrist uh, tajā ziņā, ka visi riski tomēr nav jāpārceļ. Uz vienu vai otru pusi ir jābūt samērīgam sadalījumam starp um, EIB un privāto sektoru. Jautājums ir par aizdevumiem, subsīdijām. Šeit uh, viedokļi diezgan dažādi. Es uh, esmu vairāk par aizdevumiem, ir kolēģi, kas vairāk ir par grantiem, subsīdijām, un mēs esam līdz ar to diezgan interesanti uh, diskutējuši par uh, šiem jautājumiem. Uh, un uh, tā tad runā par kolēģi, ko es minēju, ir Mārtiņš Fuks, nevis Šulcs. Saka runātājs. Priekšsēdētāji, nu jūs to teicāt tikai tādēļ, lai pārbaudītu, vai mēs vēl neguļam. Aizsenders kundze, lūdzu, Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms, paldies Vandenkamp kungam par um, tekstu. Esat panācis uh, kompromisus. Tas ir ļoti apsveicami, jo šie kompromisi arī ņem, ņēmuši vērā atsevišķas uh, mūsu iebildes. Nav, nu, nav tā, ka man vairāk patiktu vārds uh, uh, aizdevumi vai subsīdijas vai kāds cits vārds, bet uh, jūs jau zināt mūsu nostāju un uh, zināt to, ka mēs negribētu samazināt atbalsta maksājumu budžetu. Šī iemesla dēļ arī mums ir ļoti daudz iebildumu. Mums tik tiešām nevajadzētu samazināt Eiropas budžetu. Tas ir tas, ko es vēlos galvenokārt uzsvērt. Tajā pašā laikā, protams, nedrīkst arī kaitēt uh, nozarei. Ir jābūt, kā jau tika minēts, blending procesam, atkarībā no tā, kādas tad ir prasības uh, šajā jomā, ir jābūt pietiekami lielai daļai, kas tiktu veltīti tieši transporta nozarei. Tālāk, neatkarīgi no kompromisiem, mums būtu jāsaklabā 80-85% daudzgad projektiem. Es zinu, ka komisija grib visu uzreiz, tas, protams, ir vienkāršāk pārvaldāms, taču es uzskatu, ka mums. Uh, nepieciešams um, projekts, kas balstītos uz ikgadējas bāzes, kas būtu daudz piemērotāks un tādēļ arī ļautu skaidrāk izstrādāt prioritātes. To mēs arī konstatējām šogad. Tas uh, padarīja uh, mūsu darbu daudz efektīvāku. Un visbeidzot, paldies Vanekam kungam. Paldies par mēģinājumiem panākt vienprātību un uzlabot šo komisijas priekšlikumu. Paldies, Sirkē kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, redzu, ka tie cilvēki, kas te pulcējas, nebūtu nav izslāpuši pēc uh, jaunumiem finanšu jomā, bet kad pēc tam vairs nav naudas, tad ir lielās šausmas. Katrā ziņā paldies Manigam kungam par iegūtīto darbu, par debatēm starp ēnu referentiem un referentu. Mēs atbalstīsim visus kompromisu grozījumus, um, kas ir panākti. Gribētu uzsvērt divas lietas, kas man šķiet būtiskas. Pirmā izmantot uh, federfondus uh, konkurences uh, jautājumiem transporta nozarē Nav normāli izslēgt no visa šīs nodaļas eh, transportu. Tas ir ļoti žēl. Mums tik tiešām ir vajadzīgi līdzekļi blendingam un ir vajadzīgs eh, arī veicināt investīcijas. Šo lēmumu pieņēma cita komiteja. Uzskatu, ka pilnīgi noteikti jācīnās par to, lai būtu šī finansējuma kapacitāte atpakaļ tekstā. Otrs eh, Šeit runa ir par Eiropas investīciju banku un Eiropas budžetu. Mēs vienkārši lūdzam EIB darīt savu darbu. Te nav nekā neparasta, it kā. Gribētu pievērst jūsu uzmanību šādai lietai, kad mēs uzskaitām dažādas uh, subsīdijas un finanšu instrumentus uh, tad rodas iespējas, ja kaut kas sarakstā nav iekļauts, tad tas neeksistē vispār. Tādēļ es piedāvātu izmantot vispārīgākus uh, terminus. Neatbalst, neatbalstīsim 28 grozījumu, jo ir eksante izvērtējums, uh, un tas ir pilnīgi pretējs blendinga būtībai. Tīri tehniski, ja ir mehānisms, kas atbalsta investīcijas, uh, tad eh, kā tad var izvērtēt eh, pirms tam kaut ko? Eksante vienkārši nav iespējams. Katrā ziņā atbalstām kompromisu priekšlikumus eh, simtprocentīgi. Paldies, Rikai kungs. Došu atkal vārdu komisijai, taču pirms tam Marāna kungs. Jā, Marāna kungs no komisijas. Paldies. Uh, priekšsādātājs kundze par iespēju paust pāris vārdus par šo tekstu un grozījumiem. Pieņemam zināšanai argumentus par blendingu, par 10% griestiem, par apjomu, kāds būtu jāpiešķir blendingam. Uzskatām, ka 10% griesti ir labs skaitlis, tas nodrošina kritisko masu, tas arī saskan ar CEF mērķi, lai būtu efektīvs uh, grantu un finansējumu izmantojums. Par uh, turpmāko blendinga instrumentu varam garantēt, ka tas uh, tiks izvērtēts vidustermiņa izvērtējumā, un tad attiecīgi zināsim, vai vajag vai nevajag uh, Uh, ko uzlabot. Mums būs uh, īstenošanas akts šajā jautājumā. SEF regulā 17. pantā uh, var redzēt tam pamatu. Un mēs tātad darām tāpat kā visos iepriekšējos gadījumos, kad esam strādājuši ar blending instrumentu jautājumu un par to, vai tāds instruments šajā gadījumā ir iederīgs. Jautājums bija arī par to, cik zaļš ir šis jautājums. Vairāk kā 80% šeit ir saistīti ar zaļo ekoloģisko transportu. Tātad mēs jau esam diezgan zaļi, ja tā varētu teikt. Un atgriežoties pie jautājuma par eh, FC ietekmi, es vairāk atsauktos uz FC2. Šajā jautājumā. Un viens tāds ļoti svarīgs punkts ir par to, ka šķiet ir eh, pārprasts uh, līmenis, kāds varētu būt nākamajam, ja daudzgadu finanšu schēmai, kāds, kāda varētu būt griezti. Es domāju, ka šis nav īstais eh, brīdis, kad sākt bažīties par eh, šo eh, rādītāju, taču katrā ziņā būs nemazāk kā 2,5%, nemazāk kā 2,5% nākamajā daudzgadu finanšu schēmā transportam. Ja mēs eh, skatām ESIF eh, apvārsni un citus, tad te jau sanāk gandrīz 10%, aptuveni 10%. Es eh, nezinu, vai ir iedrīgi tātad par to debatēt šobrīd. Katrā ziņā, protams, ka skaitlis 2,5 izskatās diezgan mazs Tas, laikam, arī būtu viss no manas puses. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par doto vārdu. Kolēģi atbildēs uz jūsu jautājumiem. Paldies! Es nezinu, kā man būtu jāuztver jūsu pēdējie komentāri. Katrā ziņā došu iespēju referenta kungam noslēgt uh, šīs debates uh, par šo jautājumu. Paldies, eh, paldies eh, komisijai, paldies ēnu referentiem par eh, komentāriem. Protams, mēs esam pildībā gatavi sākt darbu rīt no rīta deviņos. Paldies! Jā, balsams, tātad būs rīt no rīta 9.00. Labi. Tagad sanāksmes daļa aizslēgtām durvīm. Tādēļ neliels eh, starpbrīdis, eh, lai pārtrauktu pārraidī tiešsaistē un lai publika, lai skatītāji var